Vai mikrofons strādā, vai jūs mani dzirdat? Jā, tātad viss kārtībā. Nu, mikrofonam vajadzētu strādāt. Bet zālē bija tik skaļi, ka mēs vienkārši to nedzirdējām. Tātad sāksim ar pirmo darba kārtības punktu. Tas ir darba kārtības pieņemšanas jautājums. Nozīmīgs ir logumrakstu komitejas ikgadējais darba ziņojums, un tad varēsim diskutēt arī par uh, ombuda, jeb tiesību sārga diskusija un arī budžets uh, ombudam. Darba kārtības projekts ir uh, izlīdz visās uh, valodās, tas ir uh, pieejams arī tiešsaistē un daudz no lūguma rakstiesniedzējiem būs arī šodien klātsēdē. Rīt no rīta, pirmajā darba daļā, Vit vārds priekšsādātāja Pandjadelī man aizstās, jo es piedalīšos uh, konference Eiropas uh, komisijā. Šī būs konference par vidas jautājumiem. Un līdz ar to pulkst, 11. punkts un uh, priekšsēdē paziņojumu par koordinātoru lēmumiem. Uh, Tūrīt skatīsim aptuveni 10.15. un pēcpusdienā būs balsojums par uh, Mairkunga ziņojumu. Lūguma rakstu komitejas darbību 2010. gadā 45 grozījumi ir iesniegti, daudz grozījumi ir vienkāršoti vai arī jau apvienoti un tagad tiek izskatīti kā kompromisi. Par to vēl stāstīšu īsi pirms mūsu balsošanas. Mēs varēsim arī vēl par eturgais kunga dokumentu diskutēt, tas ir jautājums par atkritumu jautājumu, un lūgumraksta iesniedzēja būs klāts 6., 7., 8. un 9. punkts. Rīt no rīta būs arī klāta lūgumraksta iesniedzēji. Un tie ir lūgumraksti 14, 15, 17, 18, 19 un 20, kā arī 21. To jūs varat izlasīt uh, mm, darba kārtībā. Ja nav uh, iebilžu pret darba kārtību, tad pieņemam, ka darba kārtība šādā veidā ir arī pieņemta. Jā, tā tad tā ir pieņemta. Otrais darba kārtības punkts. Kā jau vienmēr priekšsēdētājs paziņojam, pagājušo nedēļu laikā šie paziņojumi un to lūgumrakstu saraksts, kurus varam noslēgt, ir izsūtīts. Tās ir tie tādi lūgumraksti, kur ir izskatīti. Un tad ir arī saraksts ar lūgumrakstiem, kas var tiek atvērti saistībā ar to, ka sas, sas, sa, uh, ieguvām jaunu informāciju un sekretariāts to apstrādā. Tā tad lūdzu jūs piekrist šiem. Uh, paziņojumiem, kas arī ir pievienoti. Nav arī nekāda iebilža, tad arī šis jautājums ir pieņemts. Nākošais, eh, jeb dažādi jautājumi tādu nav, līdz ar to varam uzreiz pievērsties ceturtajam punktam. Sākam uh, diskusijas par lūgumu rakstu 163 uh, slīpsvītra 2010, ko iesniedza Vācijas valsts piedarīgais uh, par um, trešo pušu piekļuvu Eiropas kopienu tiesai. Prejudiciālu uh, atzinumu procedūrā. Lūgumraksta iesniedzējs uh, nav zālē, bet man ir jākonsultējas ar sekretariātu. Nelielu brīdi, lūdzu. Ah, quindi questa uh, non fa parte, non viene. Tātad Es redzu, ka šis lūgumraksts netiks diskutēts, bet no jūri komitejas esam saņēmuši atzinumu. Atzinums visiem ir izdalīts. Līdz ar to diskusijas par šo jautājumu nenotiks. Tas ir jautājums, kas ir tikai informatīvs, lai jūs varētu iegūt uh, informāciju un sagatavoties nākošām diskusijām. Tagad nākošais ir Lūgumrakstu komitejas darbība 2010. gadā. Tas ir ziņojums un dodu vārdu Maiera kungam. Yes, bueno, prim... Paldies, priekšsādātājs kundze. Un sākumā es gribētu visiem pateikties, uh, kas ir iesnieguši dažādos grozījumus bija 34 grozījumi, tos jau pieminējām un paldies par tiem. Bektmans kundzei un Rolanda kungam, kā arī sekretariātam. Jo visi šie grozījumi var uzlabot uh, tekstu, kā arī sakrīt ar tām sēdēm, kādas uh, nesen notika tad, kad eh, diskutējām ar ēnu referentiem. Es eh, esmu izstrādājis sešus kompromisus, 99% no grozījumiem ir eh, tajos ietverti, un šeit runa bija par ļoti konkrētām idejām. Lūgumrakstu komiteja ir uh, ir tā, kas pilsoņu iniciatīvas veicina, un mums jāinformē pilsoņus par tiem instrumentiem, kādus viņi var izmantot, lai prasītu savu tiesību izpildi, lai pilsoņu iniciatīvu darītu labāk zinām, un mums ir nepieciešama labāka pieeja dokumentiem. Bez tam ir nepieciešamas diskusijas par pamatiesību hartu Tāpat nozīmīgi ir darbība lūguma rakstu komitejā, lai dalība valstis iesaistītos, būtu aktīvas, kā arī, lai lūguma rakstu pārvalde būtu caurskatāmāk un saprotamāk. Un tas atbilst savukārt mūsu komitejas darbības noteikumiem. Uh, kā arī sadarbībai ar sekretariātu. Deputāti visus šos kompromisus akceptēja, tādēļ gribu arī publiski pateikties. Līdz ar to mūsu darbs būs daudz vieglāks, teksts tiek uh, uzlabots, papildināts un ir konsens starp dažādajām politiskajām grupām. Es domāju, ka šis uh, konsens būs redzams šodien balsojuma laikā, un esmu arī iesniedzis eh, mutisku grozījumu paša ziņojumā, lai eh, apsvērumos mēs 0037 2007 lūgumrakstu ietvertu par trešo pieeju procedūrām um, kopienu tiesai prejudiciālu lēmumu procedūrā. Tas bija būtībā viss, ko gribēju teikt, un paldies visām politiskajām grupām par sasniegto kompromisu. Bene, allora questo punto. Paldies, labi. Līdz ar to mm, tagad varam balsot. Balsojam par Maieru kungu ziņojumu. grozījums numur 10 par pirmo paragrāfu, kas par pret atturas Pieņemts. Kompromiss numur 2 par 1A, kas par? Pret atturas pieņemts. Grozījums numur 12 par 1B par? Pret atturas pieņemts. Grozījums 13 par 1C par? Pret atturas pieņemts grozījums numur. Nē, ir tehnisks par otro paragrāfu, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 14 par 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 15 par 5 paragrāfu par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 16 par 5a par pret pret atturas pieņemts. Grozījums numur 3 par 7 par pret atturas pieņemts. Groz, kompromiss numur 4 par 8, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 21 par 9, kas par pret atturas pieņemts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 Grozījums numur 30 par 24, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 6 par 25, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 33. Jā, 33 par pret atturas. Mums jāpārbauda. Vēlreiz, kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts. Grozījums numur 34 par 28, kas par? pret atturas noraidīts. Grozījums numur viens par 3A, kas par pret atturas pieņemts. Mutisks grozījums, ko iesniedz referents. Vai kāds iebilst pret tā pieņa, pieļaušanu? Nē. Referents to jau paskaidroja, kas par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur viens. Par A apsvērumu, kas par, pret, atturas pieņemts. Tad nākošais ir grozījums, nu, vēl viens mutisks grozījums, Aldi iesniegusi. Vai kāds ir uh, pret tā pieļaušanu? Nē. Tad tas tiek pieļauts. Tika lūgts, lai Alde pārstāvis to izskaidrot. Neliekas, ka nē, balsosim. Tātad ceturtais grozījums ar izmaiņām, ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par apsvērumu D, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 6 par apsvērumu F. Šeit ir lūgts dalītais balsojums. Pirmā daļa, kas par pirmo daļu, pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 7 par apsvērumu PA, kas par pret, kas atturs. Mēs te šaubamies, tādēļ pārbaudīsim vēl vienreiz, balsosim vēlreiz. Septītais grozījums, kas par? Kas ir pret? Pieņemts. Grozījums numur 8 par S apsvērumu, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 9 par TA apsvērumu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par dokumentu kopumā, kas par pret atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicam kolēģi Maijaru. Allora, eh, apriamo la discussione sulla petizione scritta al punto 6. La peti... Tagad pievērsīsimies eh, sestajam darba kārtības punktam, lūguma raksts numur 0273 2010, ko iesniegusi Itālijas valsts piedarīgā Marija Griatsa Kanutī. Pie Čārčija kungs ir ieradies pie mums, mēs vēlētos viņu laipni sveikt. Viņš eh, pārstāv Itālijas solidāriju eh, kustību. Uh, Došu viņam vārdus piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godājumie komitejas locekļi, es vēlētos pateikties jums par to, ka devāt man iespēju apspriest šo jautājumu šeit. Te ir runa par tiesībām uz tīru vīdī. Es pārstāvu ekoloģisku apvienību Itālijā un es vēlētos nedaudz parunāt par lielāko atkritumu izgāstuvi Itālijā, Malagrotā. Šī izgāstuve nav slēgta, tās darbība tiek arvien pagarināta, bet ir ļoti daudz vīdes problēmu, kas ir saistītas ar šo izkāstuvi. Pašlaik Lācijo reģionā tiek spriests par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas programmu. Kaut nav atrasta neviena alternatīva vieta pirms šīs izgāstuves slēgšanas. Uh, Es vēlētos teikt, ka ikvienam pilsonim ir tiesības dzīvot eh, tīrā vidē, bet 300 eh, tūkstoši iedzīvotāju, kas eh, dzīvo apkārtējā teritorijā, šis princips ir ierobežots. Šī iemesla dēļ mēs esam iesnieguši šo lūgumu rakstu Eiropas parlamentā, un tieši tāpēc esmu ieradies šeit šodien, lai aizstāvētu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Vides principi ir jāaizstāv, Es domāju, ka vajadzētu arī atgādināt par to, ka ir bijis ļoti sarežģīts process, ko aizstāvēja arī Eiropas kopienu tiesa. Te ir runa par piesārņotājs maksā principu, par piesardzības principu tiesībās. Ir jāatcerās arī par pieņemto direktīvu par atkritumu apsaimniekošanu tiek minēts, ka, tī, ka nākotnē varēs pieļaut tikai drošus atkritumus šādās izgāstuvēs. Vairākos apsvērumos ir runāts par atkritumu atkārtot izmantošanu, lai ietaupītu dabas resursus un labāk izmantotu teritoriju. Taču tas nav viss. Ir jāatcerās, ka 1999. gada 31. direktīvā kopienas likumdevēji ir pieminējuši vairākus vides aizsardzības principus. Mēs varētu šeit detalizēt izskatīt visus nosacījumus, kas pierādītu, cik daudz dažādu pārkāpumu ir pieļauts Malagrotas teritorijā. Šīm varas iestādēm vajadzētu piemērot šo direktīvu. Ņemot to visu vērā, iedzīvotāji, kas dzīvo Malagrotas teritorijas tūmā, redz, ka viņu tiesības tiek ierobežotas. Te ir runa par tiesībām uz veselību un tiesībām uz tīru vidi. Es vēlētos norādīt uz trīs konkrētām problēmām. Pirmām kārtām atkritumi īstenībā pat pāriet izgāstuves teritoriju. Otrakārt, pastāv problēmas arī attiecībā uz ūdens piegādi. Un treškārt, runātājiem lūdzu runāt lēnāk. Tāpat arī runa par atkritumu apjomu. Notiek zemes nogruvumi, un pašlaik atkritumi īsnībā atrodas uz ceļa, kas rada traucējumus satiksmē. Šī situācija ir pilnībā pretiesiska, un to vēl vairāk apgrūtina tas, ka Itālijas varas iestādes ļoti labi apzinās, kāds, eh, kāds kaitējums tiek nodarīts eh, Malagrotai, kā tiek ietekmēta iedzīvotāja veselība šajā reģionā. Neskatoties uz to, varas iestādes pilnīgi neko nedara. Vīdes veselības aģentūra Lācijā reģionā ir pētījusi virzemes ūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņojumu e, šajā izgāstuvē un arī blakus tai. Ir jāatcerās, ka atkritumi piesārņo visus ūdens ceļus. 1999. gada 17. augustā ir pieņemts lēmums, kur Malagrotas teritorija tiek klasificēta kā vieta, kas ir pakļauta uh, lielām, lielai bīstamībai un uh, vides krīzei. Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru attiecībā uz Eiropas Savienības direktīvu pārkāpumiem, taču šī procedūra tika apstādināta 2008. gadā, kad Itālijas varas iestādes iesniedza plānu. Taču šis plāns ir palicis tikai un vienīgi uz papīra. Neskatoties uz to, Cilvēki apzinās eh, Malagrotas teritorijas problēmu apmērus. Es vēlētos atkārtot, ka pastāv ļoti daudz dažādu nozīmīgu iemeslu. Ir jāatcerās, ka šie cilvēki ir jāaizsargā. Tieši tāpēc Malagrotas izgāstaves darbības turpināšana gaidot šīs teritorijas slēgšanu, nedrīkstētu tikt pieļautā. Nesen mērs minēja, ka šo izgāstuvi vajadzētu slēgt 2011. gada aprīlī. Pastāv iespēja izvēlēties daudz citas eh, vietas izgāstuvēji. Es vēlētos uh, runāt visu pilsoņu vārdā un visu mūsu vīdes apvienību vārdā. Ir jāatcerās vīdes aizsardzības principi, un tieši tāpēc vajadzētu panākt, lai Itālijas varas iestādes dara visu iespējamo cilvēku veselības aizsargāšanai. Šo lietu nedrīkst vairs atlikt. Paldies! Lielas paldies! Vēlētos jums eh, paust, ka sekretariāts ir uzaicinājis eh, vietējo pašvaldību pārstāvjus, reģionālo iestāžu pārstāvjus. Tas nozīmē, ka mums ir eh, iespēja izklāsīt provinces pārstāvi. Došu vārdu doktoram Klaudijo Vaselī, kurš pārstāv um, šo provinci. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundzei! Kā jau tikko tika minēts, es pārstāvu Romas provinci un esmu departamenta vadītājs, kas nodarbojas ar vidas jautājumiem. Runājot par Malagrotas teritoriju, tā ir vislielākā Eiropā. Tā sastāv no desmit sadaļām ar vairāk nekā 200 hektāriem. Tā atrodas Lācijo reģionā, pilsētas rietumu daļā. Šajā izgāstuvē tiek uzņemti pašvaldības atkritumi no pilsētas, no uh, Vatikāna un no Fiumicino. Šie, šī izgāstuva attiecas apmēram 3 miljoniem iedzīvotāju. Izgāstuva uzsāka darbību 1975. Darbā, un, gadā un pašlaik tā ir sasniegusi pilnu tās kapacitāti. Uh, ir eh, atklāta kāda cita izgāstave, kur tiek uzņemti atkritumu pārpalikumi. Malagrotas izgāstuve turpina savu darbību balstoties uz dekrētu, kas tika pieņemts 2010. Eh, gada decembrī. Pašlaik Lācijo reģions no, nu, mēģina panākt integrētu vides atļauju un tās piešķiršanu. Mājā tika noturēta īpaša sanāksme. Gadu gaitā atkritumu nogādāšanai un uh, izgāšanai šai izgāstuvā vajadzēja notikt saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. 2005. gadā tika pieņemts rīkojums, ar ko tika apstiprināts 2003. gada plāns par uh, Eiropas Savienības 1999. Eh, gada 31. direktīvas īstenošanu, kur ir runa par atkritumiem, kas ir bīstami cilvēku veselībai. Taču, kā jau iepriekšējais runātājs minēja, šie noteikumi nav tikuši īstenoti, tie ir palikuši tikai un vienīgi uz pat papīra. 80. gados bija plāni Eh, izolēt šo teritoriju, nodrošināt aizsardzību. Tika runāts par necaurlaidīgas eh, diafragmas eh, nodrošināšanu ap šo izgāstuvi, lai aizsargātu apkārtējos ūdeņus. Ir jāatcerās, ka tiek skārti arī māla pamati. Virs šīs diafragmas gan ārpusē, gan arī iekšpusē ir uh, ieviesti vairāki elementi, kas ļauj nodrošināt uh, ūdens paraugu ņemšanu dažādām uh, baktericīdām uh, pārbaudēm. Tāpat tiek runāts arī par biogāzes atkritumiem, kas tiek nosūtīti uz elektrostaciju un uz apstrādes vietu. pastāv arī iespēja nogādāt atkritumus uz citām atkritumu apstrādes novietnēm. Taču tas viss notiek līdz brīdim, ka, kamēr mēs gaidām savu, savas apstrādes iekārtas. Tāpat arī varas iestādes ir pieņēmušas uzraudzības plānu, lai novērstu avārijas, kas varētu būt saistītas ar šo teritoriju un uh, lai pasargātu apkārtējo teritoriju no piesārņojuma. Tiek uh, runāts par uh, kontrolas pasākumiem un ir jānodrošina arī apkārtējā gaisa kvalitāte. Ja runa par pazemes ūdeņiem, tad tie tiek kontrolēti ar atkārtotām analīzēm, ko veids gan pati atkrituma izgāsteve, gan arī vietējā reģionālā aģentūra, pamatojoties uz ievāktajiem paraugiem. Pazemes ūdeņa analīze ir parādījusi, ka sulfātu niķeļa dzels, ogļūdeņražu daudzumi ir pārsniegti Uzņēmums, kas apsaimnieko šo izgāstuvi, veic visas šīs pārbaudes. Valsts uzraudzības iestāde norāda, ka pastāv saikne starp izgāstuves darbību un vides problēmām, kaut arī uzņēmums to noliedz. Nav arī nekādu pierādījumu, kāpēc eh, šīs eh, um, normas ir pārkāptas. Šī izgāzteva atrodas blakus uh, daudziem dažādiem industriāliem uzņēmumiem, piemēram, naftas pārstrādes uzņēmumiem, uh, citām atkrituma izgāstuvēm, uh, inženierūpnieciskiem uzņēmumiem. Un te ir arī ļoti daudz satiksmes. Tas viss arī varētu ietekmēt apkārtējo vīdī. Uh, Nesen tika veikts apkārtējās vīdes izvērtējums Malagrotas teritorijā, ko veica uh, vīdes uh, uzraudzības iestāde un vidas ministrija. Uh, šajā analīzē ir atkārtoti iepriekšējo pārbaužu rezultāti, proti šī teritorija ir patiešām ļoti piesārņota, it īpaši, ja ir runa par virzemes un pazemes ūdeņiem. Attiecībā uz izmešiem gaisā pētījuma dati ir parādījuši, ka pastāv arī citi avoti, proti satiksme un citi industriāli uzņēmumi. Taču, neskatoties uz to, šis pētījums, ņemot vērā to, ka izgāstava ir paplašināta un ka pastāv daudz citu iespējamo piesārņojumu avotu, norāda, ka varētu pastāvēt sinēģijas starp šiem piesārņojumu avotiem, un tāpēc pētījumā uh, nav skaidri pateikts, ka vienīgais piesārņojuma avots ir šī konkrēta atkritumu izgāstuvē. Pašlaik, balstoties uz visu pētījumu rezultātiem un attiecīgo iestāžu um, pētījumu rezultātiem, nav izdevies atrast cēloņu sakarību starp izgāstuves darbību un piesārņojuma līmenī. 2003. gadā pēc paziņojuma, ko sniedza Palaco reģions attiecībā uz eh, akām, kas atrodas šajā izgāstuvē un arī ogļūdeņražu līmeni, kas pārsniedz atļauto, eh, atļautās normas, tika pieņemts lēmums eh, attīrīt šo teritoriju. Taču, neskatoties uz to, uzņēmums vēl ar vienu apgalvo, ka tā darbībai nav nekādas ietekmes uz piesārņojumu, ka tas nerada piesārņojumu. Tā kā nav izdevies pierādīt tieši cēloņu sakarības starp atkritumu izgāstuves darbību un pazemes ūdens piesārņojumu, rajona tiesa ir apturējusi 2010. 10. gada novembrī pieņemto dekrētu, to pieņēma Romas mērs, un ar šo dekrētu tika uh, Eh, noteikti vairākie drošības pasākumi attiecībā uz šo teritoriju. Noslēgumā es varētu teikt, ka mēs eh, gribētu nodrošināt eh, tiesisko noteiktību attiecībā uz šīs teritorijas piesārņojumu. Pavisam nesen Lacio reģions un Romas province ir parakstījuši saprašanās memorandu izveidot kontroli šajā teritorijā un piešķirt 3 miljonus eiro. Cerot, ka e, sadarbojoties ar valsts iestādēm un iesaistot nacionālus institūtus, piemēram, ISPRA, kas ir vidas aizsardzības iestādē, tāpat arī Nacionālo izpētes centru, beidzot e, izdosies panākt to, ka tiek noteikts īstenais piesārņojuma avots. Mēs esam pilnībā pārliecināti, ka šis piesārņojums ir, tas pastāv un ir arī uh, saiknes uh, starp šo piesārņojumu un piesārņojumu avotiem. Bet pašlaik mēs neesam noteikuši, kurš tad ir īstais avots. Parastās tiesu iestādes un arī administratīvās tiesas meklē atbildīgos. Paldies! Lielas paldies! Tagad es vēlētos dot vārdu Giuseppe Manganāro no komisijas, lai mēs varētu uzklausīt komisijas pētījuma rezultātus. Komisija uzsāka izmeklēšana 2009. gadā Tas nav pirmais, pirmā reize, kad komisija veica izmeklējumus par Malagrotas reģionu. Kopš 2010. gada mēs esam nodibinājuši kontaktus ar vietējām iestādēm un esam turpinājuši tos līdz pat šīm gadām. Pagājuši gadu mēs lūgumrakstu komitejai ziņojām par uh, pētījumiem Malagrotas reģionā. Tas notika 2011. gada janvārī. Kopš šā laika mēs esam sazinājušies ar Itālijas varas iestādēm, esam saņēmuši no tām dažādus paskaidrojumus. Tas nozīmē, ka izmeklēšana turpinās un, diemžēl, mēs nezinām, kādi būs rezultāti. Mēs ceram, ka tuvāko nedēļu laikā komisija pieņems lēmumu. Vai ir eh, kāds, kas vēlas komentēt šo jautājumu? Vai kādam deputātam ir komentāri? Jāra kungs. Paldies. Šajā gadījumā, protams, lūguma raksts nu, nevar vēl tikt slēgts. Komisija atzinusi, ka um, nu, jautājums vēl tiek pētīts. Es tikai gribētu lūgt komisiju šīs uh, sūdzības un uh, kritiku, ko pauduši iesniedzēji, ir jāietver izvērtējumā, un tad, kad uh, komisijas rezultāts būs, nu, izmeklējuma rezultāts būs gatavs, tad mēs varētu vēlreiz komitejā to apskatīt. Es tikai gribētu vēlreiz uzsvērt, ka pret šo sūdzību ir jāuztvers, jā, jāizturs nopietni. Uh, Merkes kundze lūdzu. Uh, good, uh, uh which... Tas ir, bija ļoti labs ieteikums, es to atbalstu. Paldies. Es arī piekrītu, bet izklausās, ka jūs tā kā apšaubāt ka problēmas ir radušās tieši atkrituma izgāstuves dēļ. Bet pat ja jūs atzīstat, ka piesārņojumam var būt arī citi avoti, jūs taču nedomājat, ka ar šo atkritumu izgāstu viss ir kārtībā. Un jūs taču nevarat teikt, tāpēc, ka mēs nevaram identificēt visus piesārņojumu avots, mēs domājam, ka atkritumu izgāstuve darbojas labi. Es tā mazliet nebija īsti skaidrs, saprotams, vai tiešām iestāžu pārstāvs tā domāja. Paldies, lūdzu, vai ir vēl komentāri? Una integrazione della collega Merkes. Um. Ehm. Merkes kundze. Lūguma rakstiesniedzējiem gribētu teikt, mēs esam saņēmuši ļoti daudz lūguma rakstu no Itālijas, tie visi ir par vienu jautājumu šo pašu jautājumu, un mēs gribam detalizēti, protams, iepazīties ar problēmu, lai saprastu, nu, kāda, par ko tad, ap ko lieta grozās. Mums ir jārunā par visu problēmu, ietverot visus aspektus, un mēs nevarēsim to tā vienkārši pastumt maliņā, Mums šai problēmai ir jāpievērš liela vērība un jāvērē, jāvērtē arī tas darbs, ko veic Itālijas iestādes kopumā. Paldies! Lūdzu, vai kāds vēlas atbildēt no lūgumrakstiesniedzēju puses? Katram došu vienu minūti. Lūdzu, um, administrācijas pārstāvs no provinces. Man ļoti žēl, ja radies iespējas, ka mūsu šīs ir Romas provinces iestādes novilcinās un mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir problēma, bet lai mēs vērstos pret um, izgāzavas apsaimniekotāju, mums ir vajadzīgi um, nopietni pierādījumi. Pašlaik mums nav šādu pierādījumu. Mēs nezinām, vai vides piesārņojuma dati ir izskaidrojami tieši ar uh, šo atkritumu apjomu, kas atrodas izgāstuvē. Un arī uh, uh, Tieslietu iestāde, ko mēs uzrunājām daļēji, iestājās par apsaimniekotāju, tad atbalstīja viņa intereses. Runājot par šīs izgāstuves apjomu, daudzās atkritumu tonnas, kas tur tiek izgāstas un uzglabātas, tad tiešām mēs varētu saukt šo atkritumu izgāsto par tādu monstru izgāstuvju vidū. Šajā izgāstuvē nonāk 3 miljonu cilvēku atkritumi. Mums ir bijusi pieredze ar citām atkritumu izgāstuvēm, kas turpina darboties, un, un ne viss atkrituma apjoms uh, nonāk pārstrādē vai tiek dedzināts, diezgan liels tomēr joprojām nonāk izgāstuvēs. Un tas rada lielas problēmas cilvēkiem, kas dzīvo šo izgāstuvju tuvumā. Bet nevar atrast tādu precīzu nu, pierādījumu vai argumentus, ka ir pārkāpta likumdošana, un mums nav pie kā pieķerties, lai varētu prasīt slēgt šo izgāstu. Tagad vārds uh, lūguma rakstiesniedzējiem. Paldies! Mēs jau uzsvērām, ka šī problēma velkas jau gadu desmitus. Un Itālijas iestādes Itālijas iestādēm vajadzēja nodarboties ar šo jautājumu jau pirms daudziem gadiem un to risināt. Runājot par atbildību, mēs nevēlamies, lai vienkārši tiktu kontrolētas atbildīgās personas vai uzraudzītas. Mums Itālijā ir tieslietu iestādes, to uzdevums ir noskaidrot, kam ir tiešā atbildība par notiekošo, bet uh, problēma ir tāda, ka šajā reģionā atrodas daudz dažādu iekārtu, kas uh, nodara dažāda veida kaitējumu videi. Un tāpēc mēs nevaram izlikties, ka nekas nav noticis, tad tāpat jau ir netīrs. Nu, uh, mēs varam atklāt vēl kādu papildus atkritumu izgāstu, jo te tāpat to netrūkst. Mēs jau ilgāku laiku esam uzsvēruši, ka Itālijai jau sen ir bijis jāievieš jauna veida atkritumu izgāstuvis. Mūsu paraugs ir tā saucamā San Francisco sistēma, proti, ka izgāzuvēs netiek glabāts vairs nekas, jo runa ir arī par cilvēku veselības aizsardzību. Jūs sakāt, ka šeit likums nav pārkāpts. Bet kā jūs domājat, vai direktīva, atkrituma direktīva ir ieviesta pareizā veidā? Jo man ir radies iespējas, ka tā nepavisam nav. Un arī komisijai vajadzētu apzināties, ka runa nav par privātas dabas jautājumu vai pat tikai vienas dalībvalsts jautājumu. Tas ir jautājums, kas skara visu Eiropas Savienību. Un um, jūsu sniegtajās atbildēs nav skaidrs, vai jūs to saprotat. Jūs tiešām domājat, ka tā ir tāda vietēja mēroga, lokalizējama problēma un pietiek ar kontroli, ko mēs veicam, un runa ir tikai par vietēju biznesu. Un man izskatās, ka šis jautājums līdzinās kampaņas gadījumam. Paldies, Aukenas kundze. Es gribētu papildināt. Es uzskatu, ka tad, kad komisija būs veikusi izpēti, es rēķinos ar to, ka šie rezultāti būs nopietni ņemami, tie atbildīs arī zinātniskiem standartiem. Un, manuprāt, šeit nu, pietrūkst nu, uzticēšanās un caurskatāmības, ja mēs skatāmies, kas notiek un raugāmies uz nu, kādu notiek ūdeņu kanālu un viena puse saka, ka ūdens ir indīgs un otra saka nē, tad vienīgais risinājums ir veikt analīzes un tas nav noticis. Tāpēc Es nu, gribu zināt, kāda ir patiesā situācija, jo nepietiek vienkārši ar strīdēšanos. Un es gribētu, lai izpētes rezultāti būtu analītiski un zinātniski. Pirmais solis ir analīze nevis vainīgā vai grēkāžu meklēšana. Es gribētu vēlreiz to lūgt komisijai, nesteigties un visu rūpīgi izvērtēt, jo galu galā, kā jau tika teikts, runa ir par iedzīvotāju veselības aizsardzību. Tagad noslēdzot šo jautājumu un diskusiju par to, nu, mēs, protams, nevaram noslēgt šī lūgumraksta izskatīšanu, gaidīsim komisijas atbildi. Bet gribētu, lai komisija izpētes laikā noskaidro arī to, vai veiktie mērījumi vides datu jomā atbilst Eiropas di Savienības direktīvā noteiktajiem kritērijiem. Ir jāveic nu, analītiski mērījumi un gribētu piebilst vēl sekojošo. Komisija veicot izpēti un pārbaudas Jā, cer iepazīsies arī, pārbaudīs arī um, faktus, ko sniedza iestādes pārstāvis, proti, ka pastāv tāda struktūrāla problēma atkritumu pārskrā, pārstrādes procesā vai ķēdē. Tā ir tāda plaša apjoma problēma, kas skar visu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ietekmē to. Un tāda problēmai ir nu, tāds plašs raksturs. Komisijai vajadzētu iepazīties arī ar šo jautājumu un sniegt mums ziņas par to. Un paldies, tagad gribētu teikt paldies Uh, lūguma rakstu iesniedzējiem un arī administrācijas pārstāvjiem, un mēs turpināsim darbu ar šo lūguma rakstu. Nākamais darba kārtības punkts - septiņi ziņojums par atkritumu direktīvas piemērošanu, pamatojoties uz saņemtiem lūguma rakstiem. Referents ir Iturgaiza kungs, došu viņam uzreiz vārdu. Paldies, priekšēdētāji! Es eh, dažos vārdos pastāstīšu. Esmu referents par atkritumu direktīvas piemērošanu, gribu jūs iepazīstināt ar darba dokumentu. Runa ir tieši par šo direktīvas piemērošanu un saistīto direktīvu piemērošanu dalību valstīs. Dokuments jau ir pārtulkots, jūs varējāt ar to iepazīties un es gribētu pievērsties dažiem secinājumiem pirmajā posmā. Līdz kā gan šodien, gan rīt kopā ar ēnu referentu es gribētu runāt par šo darba dokumentu, uz kur balstīsies mūsu turpmākais darbs. Es domāju, ka jūs visi sapratīsiet, ka šis dokuments ir būtisks un kopīgās debatas ļaus mums to izstrādāt labāk un precīzāk. Tas būtu papildus komisijas izstrādātajam atzinumam, un, manuprāt, jau jūlijā mēs varēsim iepazīties ar pētījuma rezultātiem, ko veiks komisija. Un mans nolūks ir papildināt šo darba dokumentu uh, pēc debatēm, kas notiks šodien. Kā es jau teicu, secinājums izstrādāšu kopā ar ēnu referentu, un tie ir nozīmīgi, ņemot vērā arī tā saucamā ārējā pētījuma rezultātus, un kad tie mums būs, tad mēs varēsim arī izstrādāt ziņojuma projektu un iepazīstināsim komiteju ar to oktobrī. Es domāju, ka jums nebūtu iebildumu pret šo, eh, no, pret šo plānu. Gribētu tagad pievērsties pirmajiem, sākotne, pirmajam secinājumam no šiem sākotnējiem secinājumiem. Šeit ir teikts, ka daudzi vides jautājumi ir cieši saistīti ar, vid, ar atkritumu apsaimniekošanu un jau sākot ar sesto sasaukumu, tas ir no 2004. gada līdz 2010. gadam, komisija, komiteja ir saņēmusi vairāk nekā simts lūgumu rakstu. Tas ir ļoti daudz. Un tas neapšaubāmi liecina par to, cik ļoti pilsoņi cik ļoti pilsoņus skar atkrituma apsaimniekošanas jautājums, cik ļoti lielas problēmas tas rada ietekmējot ikdienas dzīvi. Eiropas Savienībā ir panākta vienprātība dalību valstu vidū. Mērķis ir samazināt atkritumu apjomu sevišķi, to atkritumu apjomu, ko nevar atkārtoti pārstrādāt vai izmantot atkārtoti. Tas nozīmē, ka tendence paredz apgriezt šo otrādu atkritumu hierarhijas piramīdu, proti nevis cenšoties apsaimniekot atkritumus, bet izvairoties no tā, ka tie vispār parādās. Un 2008. gada, 9. gada pamata direktīvā šī apņemšanās ir izsmeļoši formulēta. Uh, Un runājot par secinājumiem, jāatzīst, ka dalība valstis ir atbildīgas par Eiropas Savienības likumdošanas īstenošajā jomā. Tām ir arī jānodrošina finansējums, un tam var izmantot Eiropas Investīcijas banku un arī kohēzijas fondu. Trešais projekti, kurus apstiprina Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai, tiem ir jāatbilst Eiropas saimnības tiesību aktiem. Ja pamatdirektīva netiek īstenota dalību valstī, tas liecina par to, ka dalību valsts pārkāpj ļoti būtiskus pamatu principus. Piektais Eiropas komisijai vajadzīgs lielāks finansējums, lai kontrolētu, kā tiek īstenota direktīva, Tāpat ir jāstiprina un jātīsta dialogs ar pilsoņu pārstāvjiem. Un septītais ir svarīgi arī uzlabot sadarbību starp mūsu komiteju iestādēm dalību valstīs, lai, mēs, lai pilsoņi redz, ka mēs darbojamies viņu interesēs. Dāmas un kungi, priekšādātās kundze. Tas būtu galvenais, ko es gribēju izcelt šajā darba dokumentā. Uz tiem mēs arī balsīsim, balstīsimies, izstrādājot ziņojumu, protams, saņemot atbalstu un sadarbību arī no cit, visām politiskajām grupām. Es domāju, ka šādā veidā mēs turpināsim darbu. Paldies! Gra Paldies! Tagad došu vārdu komisijai Karolīnai Frāses kundzei. Paldies, priekšādētāji! Liels paldies Itur Gaisa kungam par šo ļoti tādu kodolīgo un saturīgo dokumentu. Mūs šis jautājums, protams, ļoti interesē, un mēs augstu vērtējam piedāvāto darba dokumentu. Mēs pilnībā varam atbalstīt šos sākotnējos secinājumus. Tie liecina par to, ka tiešām um, atkrituma apsaimniekošanas likumdošana ir jāievieš dalībvalstīs daudz labāk un efektīvāk, un pēdējā laikā mēs Esam arī saņēmuši Eurostat preses relīzi, proti darbam ir jābūt aktīvākam, ieviešot Eiropas Savienības normas, un tas citas starpā attiecās arī uz atkritumu izgāstuvju apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu tālāku attīstību. Protams, mēs piekrītam, ka ir vajadzīgs nu, vairāk pūliņu, ir jācenšas darīt vairāk, tā ir viena no mūsu prioritātēm šajā jomā. Un viens no secinājumiem, kas bija arī ziņojumā, rāda proti to, ka komisija saņem ļoti daudz individuālu, uh, nu tādu uh, komiteja saņem uh, līgumu, lūgumu rakstus, kas vienkārši liecina par to, ka cilvēki nevēlas, lai viņu dzīves vietas tūmā tiktu veidots atkritumu izgāstuvis. Un mums nevajadzētu ļaut šiem jautājumiem novērst uzmanību no galvenā, proti uh, tādas visas sistēmas uzlabošanas atkrituma apsaimniekošanas likumdošanā. Un šajā kontekstā mēs piekrītam jūsu secinājumiem, proti, ka pagaidām vēl nepietiek resursu, lai uzraudzītu, kā dalība valstis ievieš atkritumu apsaimniekošanas likumdošanu. Un te vēl daudz, ko ir iespējams izdarīt darīt labāk un uzlabot. Paldies! Grazie! Chiede la parola. Paldies! Kas vēlas izteikties par šo jautājumu? Thank you for the... Paldies par šo tādu izsmeļošo pārskatu par darba dokumentu. Kopumā tajā ir viss, eh, kam tur jābūt apskatīta jautājums no visām pusēm. Ja jūs jautājat, un ko vēl varētu šeit pierakstīt klāt, es domāju, ka vajadzētu atsaukties uz piemēriem. Jautājums, kāpēc mēs braucam misijās un iepazīstamies ar situāciju uz vietas, ir tieši tāpēc, lai mēs varētu piedāvāt secinājumus par patieso situāciju, balstoties uz konkrētiem piemēriem Mēs apmeklējām kampaniju un arī apvienoto karalisti un daudzas citas vietas. Un varbūt mēs varētu no vienas puses izstrādāt nākotnē procedūru pa posmiem, kā vislabāk apstrādāt šos lūgumrakstus un tieši saistībā ar atkritumu likumdošanu. Un ja mēs pieņemam lēmumi doties misijā, tad uh, mums vajadzētu būt iespējai izstrādāt secinājumus par to, nu, ko mēs varam piedāvāt papildus, kā palīdzēt ieviest atkritumu apsaimniekošanas likumdošanu, ja mēs redzam problēmas, kā mēs varam izmantot savas iespējas, kāda ir mūsu loma un kā notiek dialogs ar pilsoņiem, varbūt tiešām mēs šeit varam arī līdzēt. Un varbūt pat varētu mēs paši varētu izstrādāt secinājumus par to, vai vajadzētu slēgt, izgāzt to vai aizliegt to veidot, vai par to, kā uh, samazināt uh, atkritumu apjomu un atbalstīt provinču administrācijas. Paldies! Um, Oikenas kundze, es arī gribēju teikt paldies. Ziņojums šķiet ir ļoti labs Un es atbalstu, piekrītu visam, ko jūs tikko sacījāt. Sevišķi būtiski man liekas, ka jūs uzsvērāt pilsoņu iesaistīšanu. Mēs netiksim galā ar problēmu, ja cilvēki neapzināsies, ka arī viņi ir atbildīgi par risinājumu. Un mums ir jāpalīdz cilvēkiem to, ko sacīja Judīt, ka mēs varētu minēt ziņojumā konkrētus piemērus, tas arī parādītu, ka mēs uztveram problēmu nopietni, redzam, ka tā ir smaga, un mēs varētu ar, piemēram, ilustrēt to, ko mēs darām. Tas būtu kaut kas konkrēts. Es piekrītu kolēģis ieteikumam. Tad vēl neformālajā tikšanās reizē, kad mēs tikāmies ar vides aģentūru, tad parādījās ideja proti sa par sadarbību starp pilsētām un reģioniem, kas sastopas ar līdzīgām problēmām un notiek informācijas apmaiņa, zināšanu, pieredzes apmaiņa. Manuprāt, mēs varētu veicināt šādu sadarbības projektus, jo, ja problēmas ir līdzīgas, kāpēc nemācīties vienam no otra? Tas man šķiet palīdzētu iesaistīt cilvēkus un ne tikai Uh, vienkārši pilsoņus, bet arī iestādes un administrācijas varētu mācīties no citu uh, iestāžu pieredzes. Nezinu gan, vai jaunas aģentūras izveide ir laba ideja. Manuprāt, aģentūru mums pietiek. Runājot par ķīmiskajiem atkritumiem, varētu lūgt aģentūru Helsinkos sniegt mums vairāk informācijas par šo jautājumu. Es neatceros, kā īsti to sauc, bet pēc rīča pieņemšanas tā, tā tika uzticēti uzdevumi saistībā ar ķīmisko atkritumu apsaimniekošanu jo šis jautājums ir viens no smagākajiem tieši vides piesārņojuma jomā Eiropas Savienībā. Tad šo ziņojumu varētu papildināt ar dažām idejām par, par sadarbību, par pilsoņu iesaisti, varbūt pat komisija gūtu, iemācītos kaut ko jaunu. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē, tad um, es pati izteikšu savus secinājumus. Nu, pirmkārt, paldies par uh, paveikto darbu. Vēlos pateikties Iturgai kungam. Domāju, ka šī ir nozīmīga iniciatīva. Tas ir jautājums, kas ir ļoti būtisks arī saistībā ar komisijas paziņojumu par direktīvas aktualizēšanu. Runiet par atkritumu apsaimniekošanas direktīvu, un mēs raugamies arī uz vidas direktīvu. Līdz ar to mūsu komitejā ar pilsoņu atbalstu varam aktīvi rīkoties, kas varētu palīdzēt komisijai tās darbā. Gribu atbalstīt arī to, ko komisija teica. Kā lūguma raksta nevienmēr ir ļoti saturīgi un labi pamatoti, tā tas varētu būt, bet, eh, kā jau teica, mēs eh, izskatām iespējamo juridisko ceļu un, protams, arī izpētam cēloņus. Un, kā jau teicu, mēs padziļinam šos mūsu pētējumus. Tā, lai praktiski tas darbs, ko paveic pilsoņi un kas ir nepieciešams, lai pastāvīgi uzraudzītu situāciju, tiktu veicināta. Tas palīdz arī komisijai kā līgumu sargātājai. Tie ir tādi daudzi um, nelieli punkti, un pilsoņi bieži uh, pievērš to risinājumu, un bieži vien tie mazie punkti ir tie, kuros um, likumdošana ne, neizdodas uh, pilnībā uh, īstenot. Un praktiski mēs runājam šeit arī par diskusijām, par diskusijām ar iedzīvotājiem, par dialogu. Un šis dialogs uh, starp pilsoņiem un mūsu komiteju ir ļoti nozīmīgs tas ir eh, arī ļoti liederīgs, lai atbalstītu komisiju tās darbā. Iturgai kunga atbalsts eh, ļaus mums efektīvi strādāt arī eh, runāt par 36. punktu, par kohēzijas līdzekļiem un par vides uh, jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Vajadzētu ievērēt arī to, kas tiek diskutēts uh, reģionālās attīstības komitejā, un tur bieži vien diskutēja par to, ko nosakam arī mūsu secinājumos. Iturgais uh, kungs tagad teiks noslēgumu vārdus. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, turpināšu to, ko jūs jūs runas noslēgumā teicāt, ka tas ir ļoti nozīmīgs darbs. Tas ir ne tikai nozīmīgs, bet arī nepieciešams darbs. Jo bija ļoti daudz lūgumu raksti, kas šeit Eiropas parlamentā tiek iesniegt, un tādēļ mūsu pienākums bija izskatīt šos lūgumu rakstus un veidot zināms ietvers vadītos vienā noteiktā virzienā, jo mēs nemaz nezinājām, kā mēs varētu visus šos jautājumus izskatīt. Un tādēļ gribu pateikties komisijai par tām piezīmēm, kādas uh, tā ir uh, izteikusi un ka tā var atbalstīt mūsu iepriekšējos secinājumus, jo mūsu šeit logumrakstu komitejā nozīmīgs ir tas, lai komisijas um, darbs un mūsu darbs papildinātu viens otru. Tas ir nozīmīgi It īpaši ievērojot um, to lielo lūgumrakstu skaitu, kādu esam saņēmuši. Un, kā jau teicu, ka mēs um, veicam darbu, kas ir nepieciešams, nepieciešams, lai uh, tādas pamatotas lūgumrakstus mēs varētu izskatīt un lai sekretariāts varētu tās, daudzā, tās daudzos lūgumrakstus, kādus uh, saņemam, um, apstrādāt. Ir ļoti nozīmīgi, eh, lai eh, šie lūguma raksti būtu pamatoti. Un nākošais jautājums. Es eh, gribu teikt paldies kolēģiem un par jūsu uh, priekšlikumiem. Merkis kundze izteica ļoti veiksmīgu priekšlikumu. Domāju, ka kā ēnu referenti viņi arī ļoti veiksmīgi strādā, jo šeit mēs runājam par lūgumrakstu izskatīšanu un proti. Mums būtu nepieciešams tāds tā kā, nu, pamatdokuments lūgumrakstu izskatīšanai. Līdzīgi arī uh, Haukens kundz uh, ziņojumā par pilsētu plānošanu, kas uh, tiks sastādīts pēc daudziem lūgumrakstiem. rakstiem kurus apkopoja vienā vienotā eh, tādā līnijā, tiek pieņemt lēmumi. Šos lēmumus, kas eh, tiek pieņemt, tos nevajadzētu skatīt izolēti. Pilsoņiem jāzina, kā savā ziņā nu, ir tāds eh, pamatnostādnes vadlīnijas, kuras komisija pielieto. Līdz ar to kāda noteikti deputāta ziņojums. Uh, ir līdzīgs noteiktiem logumrakstiem, un tad pilsoņi var to konkrētāk skatīt, un viņi labāk var arī e, tad orientēties un zina, kā situācija turpina attīstīties. Alkins kundzei un e, Merkis kundzei var tikai piekrist. Bet esmu nedaudz arī norūpējies. Mums nevajadzētu pārāk um, pievērsties lokāliem jautājumiem. Šim ziņojumam vajadzētu būt tādam vispārīgākam, tam ir jābūt nozīmīgam EES kopumā. Visiem pilsoņiem to vajadzētu uztvert kā tāds, kas tas to skar gan Igaunim, gan Britam, gan Spānietim, vajadzētu justies uzrunātā. Tas nevajadzētu tieši runāt par to, kas ir padarīts, bet raudzīties nākotnē, ko mēs varētu un ko vajadzētu nākotnē darīt. Tas ir ļoti veiksmīgs uh, piemērs. Bet, ja piemēri ir nu, tādi ļoti konkrēti un labi, tad tos vajadzētu ietvert. Protams, ka jums ir taisnība. Hawkins kundze runāja par pilsoņu iesaisti. Es jums pilnībā piekrietu. Šis jautājums ir jau uh, sākt skatīt, un mēs varētu to padziļināt, lai pilsoņu iesaisti vēl vairāk izceltu. Bija vēl uh, viens priekšlikums, es domāju, ka jūs to jau pieminējāt, un proti, ka noteikti uh, reģionu pilsoņi varētu sadarboties ar citu reģionu pilsoņiem. Ja reģioniem ir līdzīgas problēmas. Tas ir um, interesants priekšlikums, un jūs varētu to vēl precīzāk formulēt un to kā grozījumu iesniegt lai uh, tieši šis priekšlikums varētu tikt ietverts šajā ziņojumā. Un tas tiešām ir labs priekšlikums, un ja būtu tāds formulējums atrodams, tad uh, mēs būtu priecīgi. Tātad es būtu um, gandrīz par tādu precīzāku formulējumu. Nu, varbūt ne šodien tieši, bet es domāju, ka šo priekšlikumu varbūt jūs izstrādājāt uh, diskusiju laikā, un varbūt, ka jūs šo priekšlikumu varētu vēl, nu tā, precīzāk noformulēt para terminar, decía la señora. Un tagad noslēgumā. Jūs runājāt par šaubām, ka jauna aģentūra nu, varbūt nav absolūti nepieciešama. Tā jūs teicāt arī tādēļ, ka runāju par šo jautājumu, bet um, uh, Haukins kundze jūs varētu man piekrist, mums nav nepieciešams uh, lielāks aģentūru skaits, bet to aģentūru, uh, tās aģentūras, kas jau ir, tām vajadzētu labāk strādāt un tām vajadzētu pievērsties pilsoņu uh, problēmām. Tas nozīmē, ka pilsoņiem aģentūrām. Uh, jāsadarbojas un aģentūrām jādarbojas tur, kur pilsoņiem tas ir nepieciešams. Mums šeit ir tomēr darbības institūts, mēs veidojam aģentūras un institūts, bet dažkārt bez tā dziļa satura. Vai arī um, šīs aģentūras uh, dažkārt nereaģē uz uh, pilsoņu, teiksim, uh, īpašām interesēm. Tādēļ nav jautājums vēl par kādas aģentūras radīšanu, bet to aģentūru izmantošanu, kādas jau ir, tās jāizmanto dinamiski. Uh, jāatrisina problēmas. Un uh, jāskata tās problēmas, kādas mēs šeit logumrakstu komitejā skatām. Paldies, eh, Aukins kundze, grasījās iet prom, vai jūs vēlēties ko piebilst? Jā, varbūt mani pārprata. Šeit nebija runa par saikni ar pilsoņiem. Pirmkārtām ir runa par sadarbību iestāžu starpā. Tā bija ne tikai ideja, bet jau pieredze. Mm, Kopenhāgenā vīdes e, aģentūra ir par to runājusi. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu nekavējoties nodrošināt attiecīgus formulējumus tekstā. Protams, ka ir jāiesaista pilsoņi, bet šeit nav runa par NVO, te ir runa par valsts iestādi. Tieši to es vēlējos paust. Es uzskatu, ka to vajadzētu šeit uzsvērt. Un es vēlētos piebilst, ka mums ir jāiestaista arī Eirostat. Šī organizācija ir uzlabojusi savu darbu. Statistikas dati ir ārkārtīgi nozīmīgi. Es vēlētos uh, norādīt, ka nevajadzētu šeit teikt, ka šī problēma ir pavisam savādāka. Ja mēs teiksim, ka mēs to apzināmies, tad mēs uh, padarīsim to, ka fantastiski darba rezultāti kļūst neredzami. Mēs vienkārši baidīsimies, ka kāds varētu tikt aizvainots. Jā, protams, tā varētu būt, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi parādīt, ka mūsu darbs var palīdzēt, un arī tas, ko viņi dara, ir ļoti noderīgi. Tie bija konkrēti piemēri no manas puses, kur mēs redzām darbu uzlabojumus. Mēs jau redzam, ka viņi dara ļoti labu darbu, un mēs arī, mēs, mēs arī to darām. Uh, uh, Tas, šis priekšlikums izrīt arī no mūsu teiktā. Mēs tagad dosimies uz Bulgāriju mēneša beigās, un iespējams mēs mm, tad uh, varēsim parādīt, ka mēs tiešām kaut ko darām. Jūs teicāt, ka pilsoņi sāk nogurt no uh, šīs, šī tukšuma. Es domāju, ka tas bija pārā, pāragrs secinājums. Es eh, ne, nevēlētos neko tam līdzīgu teikt par nevienu no aģentūrām, ja man nav pietiekama zināšanu. Taču es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi pieminēt piemērus, un es uzskatu, ka ir arī jāsaka, ka mēs vēlamies eh, darīt labu darbu. Mēs nevēlamies neko, nevienu nepadarīt eh, neredzamu. Lielas paldies, Aukinas kundze. Es domāju, ka mēs varētu noslēgt šo darba kārtības punktu. Un eh, liels paldies eh, referentam. Tagad mēs varētu pievērsties astotajam darba kārtības punktam. Eh, s, numur 100, nu, numur 1617, 2009, ko iesniedz Ivans Mārtiņš, un kurie runa par plānoto Šomdela Beržerī kaļķekmens karjera padziļināšanu. Uh, Tā kā lūgumraksta tiesniedzējs ir klāt, došu viņam vārdu uz piecām minūtēm. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, parlamenta deputāti. Esmu ieradies, jo pārstāvu pilsoņu asociāciju no šī reģiona, un es vēlētos jums prezentēt 1617. lūgumrakstu, kas iesniegts 2009. gadā, kur mēs apstrīdam atļauju kaļķekmens karjera padziļināšanai Francijā. Mēs vēlētos izskatīt šo atļauju, kas tika piešķirta kaļķakmens karjera veidošanai. Mēs uzskatām, ka ir vairāki punkti, kas neatbilst kopienas tiesību aktiem un Eiropas Savienības direktīvām. Šī, šīs karjeras atrodas Šaranta reģionā Francijā. Uzņēmums, kas apsaimniekošo karjeru, ir pie tā strādājis jau vairākus gadus, un šīs karjeras ietekmē arī vietējos iedzīvotājus. Pašlaik ir doma šo karjeru padziļināt. Lai to darītu, ir iesniegts lūgums. Lūgums padziļināt karjeru, tas nozīmē padarīt to vēl dziļāku. Tas nozīmē, ka nāksies uh, iet cauri diviem ūdens līmeņiem, un tas nozīmē, ka um, ūdens tiks nopludināts vidē. Prefekcijas lēmums tika pieņemts 2010. gada 13. decembrī, un ir vairāki punkti, ko mēs šajā lēmumā apstrīdam. Šeit jūs varat redzēt uh, uzņēmumu no gaisa, karjeras atrodas šī uh, attēla centrā, un mēs varam redzēt, kā tas ietekmēs vīdi. Ir eh, divas upes, kas atrodas eh, gan dienvidos, gan ziemeļos no šī karjera, un eh, upe, kas atrodas dienvidos, tiks izmantota no karjera izsūknētā ūdens nopludināšanai. Ir arī cita ietekme uz vidi. Ir vairākas Natūra 2000 zonas, kas šeit ir norādītas un ko šis karjers sadala divās daļās. Tas ietekmēs arī ūdens resursus. Nākamajā ielējā ir jāatcerās, ka šo karjeru padziļinās par 35 metriem. Tas nozīmē, ka tas būs 25 metrus virs jūras līmeņa. Divi ūdens līmeņi tiks pakļauti piesārņojumam apmēram 2,6 eh, miljoni kubikmetru ūdens tiks eh, nopludināti, un tas atbilst apmēram 50 tūkstošu iedzīvotāju patēriņam. Šeit jūs varat redzēt karjeras čērsgriezumu. Pašreizējais eh, karjeras līmenis ir attēlots zaļā krāsā, un ieteiktais padziļinājums arī šeit ir norādīts. Kā jūs redzat, te ir runa par divu ūdens līmeņu, ūdens slāņu pārtraukšanu, un uh, ūdens tiks izsūknēts un nopludināts upē. Tāpat arī ir jāatcerās, ka šie ūdeņi tiks sajaukti, un šo divu ūdens slāņu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir ļoti atšķirīgas. Ņemot vērā to, ka šī atļauja ir piešķirta, tiek uh, pārkāpti, tiek pārkāptas vairākas ūdens slāņu Eh, tik, tik vairākas vairākas Eiropas Savienības direktīvas, piemēram, ūdens pamatdirektīva, kur ir runāts par to, ka ir jānovērš ūdens stāvokļa pasliktināšana, pazemes ūdens piesārņojums, ir jānovērš ūdens slāņu uh, Pārkāpšana. Tas varētu izsākt sausumu, un, piemēram, pagājušajā nedēļā to redzējām, kad prezidents viesojās mūsu reģionā un arī mm, pieteica, ka būs pasākumi. Tas neatbilst arī 4. un 1. B punktam par o, pazemes ūdeņu izmantošanu jo ir um, tur noteikts, ka jābūt labai kvantitatīvai un ķīmiskai apsaimniekošanai, un šodien tas tiek, netiek ievērots ne kvantitatīvi, jo uh, ir skaidrs, ka mm, avoti izsīks, bet arī tādēļ, ka ūdens uh, līmenis uh, kritīsies, un tas notiks tā. Tagad nākošais par šī ūdens uh, dziļuma samazināšanos, un tas ir uh, aptvērs uh, arī līdz pat divus kilometrus lielu uh, teritoriju. Tagad par ķīmisko sastāvu. Piektā uh, pielikuma daļā maksimālā robeža uh, Francijā šie dati ir uh, fiksēti. Bet negarantē to, ka laba ķīmiska, labs ūdens ķīmiskais sastāvs tiek uh, garantēts. Šeit, piemēram, par ūdens skābumu um, tiek runāts no 5,5 līdz 8,5 mm, pH līmenis un 7,3 ir upes skābuma līmenis. Mm, bez tam uh, 300 miljonu procentu no līdzinējā apjoma ūdens tiks ievadīts. Tāpat arī maksimālā temperatūra uh, at uh, iziešiem ūdeņiem 30 grādi un dabiskā temperatūra ir 15 grādi. Tāpat arī uh, uh, ūdeņ, uh, ogļūdeņa rāži tiek izmesti 10 mg litra, un tas uh, nozīmē, ka nu, praktiski 100 litru eļļas uh, tiek ielaikt 24 stundu laikā šajos avotos, un tas nav akceptējams. Tāpat arī nav nekādas atšķirības starp īstermiņu un vidējā termiņa piesārņojumu, bet tā tam vajadzētu būt. Un tam vajadzētu atbilst uh, ietver direktīvai par uh, pazemes ūdeņiem. Tā ir direktīva. Uh, Uh, 2000 līdz vītras 60. Tāpat nav pietiekama uzraudzība, jo uh, ietvaru direktīvas uh, atbilstība nav garantēta. 1, 2, 3 ir tās noteiktās raksturvienības, bet tās netiek ievērotas. Tāpat arī pazemes ūdeņi tiek uh, um, skarti, tos nedrīkstētu uh, piesārņot, jo šī, šī karjeru padziļināšana uh, samazinās uh, ūdens uh, kvantitāti un kvalitāti nozīmīgos avotos, bet arī uh, mitrās zonas, kas ir netālu no uh, šīm raktuvēm, tiks uh, nosusinātas, um, līdz ar to zudīs ekosistēma un arī aizsargātie. <clears throat> uh, dzīvnieki, piemēram, otrajā un ceturtajā abita uh, fauna flora pielitu, pielikumā uzskaitīti, un tie netiek šeit uh, aizsargāti. Un visbeidzot, uh, pazemes ūdeņu uh, direktīvas ievērošana 2006.118 situācija pasliktinās, jo uh, saskars dažādu ūdeņu, ūdeņu ar dažādu fiz, uh, fiskālo un ķīmisko sastāvu. Uh, Tas var būt gan nelaimes gadījums, gan rūpniecības darbības sakā, gan arī nu, ar apziņu. Un tas izvērtējums, ko esam veikuši, tas uh, parāda, ka 2007. gadā, piemēram, dzels pirīts nonāca uh, ūdeņos, uh, tas uh, tika uzglabāts uh, šajās raktuvēs. Uh, un uh, izpostīja uh, akvafēru un vairāku kilometru garumā, nu, burtiski visas zivis tika noindētas. Un visbeidzot, ir 2001. Uh, šķērs svītra 42. direktīva, un jāsaka, šī arī nav izvērtēta, jo nav nekādi uh, izvērtējumu veikt par vidas uh, kaitējumu. Pēdējais punkts šajā reģionā, kas ir ļoti uh, bagāts ar dažādiem um, sāļiem un nav nekādu uh, studiju un pētījumu par ietekmi uz vidu. Ne, nekad nav bijusi nekāda arī uh, Francijas iestāžu iesaistīšana notikuma. Ļoti nozīmīgs vidas uh, ietekmējums ir saistīts ar resursu izzušanu, bet arī ar nākotnes paudžu uh, dzīvi un darbību. Mēs gribam, lai komisija ievērotu visus šos elementus un vēlamies, lai komisija um, saistītos ar Francijas varas iestādēm, lai pārskatītu vēlreiz šo projektu un lai varētu meklēt alternatīvas risinājums un nevis pievērsties šim padziļinājumam, uh, kas e, ietekmēs gan iedzīvotājs, gan arī lauksaimniecībā izmantotos ūdeņus un arī nākotnes paudzes. Paldies, priekšstādātājs kundze! Grazie lei, komplimenti par l'ottima relazione. Lielas paldies, lielas paldies par šo izcilo stāstījumu. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvē. Lielas paldies priekšādātājs kundze. Lielas paldies arī lūguma rakstiesniedzējiem par to, ka viņš sniedza daudz detalizētāku informāciju par šo lūgumrakstu. Ir pilnīgi skaidrs, ka jautājumi ir ļoti nozīmīgi, tie attiecas uz ūdens pamatdirektīvu. Te ir runa par eh, kvantitīvā stāvokļa izmaiņām, par pazemes ūdeņu piesārņojumu, kā arī par virzemes ekosistēmām un virzemes ūdeņiem. No komisijas puses es varu teikt, ka mēs eh, tagad ņemsim vērā šo papildu informāciju, kas sniedz eh, daudz vairāk eh, sīku datu par to, kuri aspekti pamata direktīvā iespējams tiek pārkāpti. Tādējādi mēs varēsim detalizētāk izvērtēt to, vai procedūras attiecībā uz atļaujas piešķiršanu ir ievērojušas um, ūdens pamatdirektīvu un pazemes ūdeņu direktīvu, kas ir saistīta ar iepriekš minēto direktīvu, bet uh, mēs skatīsim arī citus jautājumus. Lās paldies! Jā, priekšstādājas kundze. Nu, pirms um, šis jautājums netika iesniegts, es um, sākumā gribēju, lai šo lūgumu rakstu slēdz, izvērtējot uh, to, ka uh, bija lēmums prefektūras pieņemts, kas bija par labu projektam, bet pēc šī lūguma raksta iesniegšanas un mm, uh, lūguma raksta iesniedzēju uzklausīšanas ir interesanti arī uzklausīt šī apsaimniekotāja Lafar grupas pārstāvju viedokli. Un, manuprāt, Šis dokuments ir argumentēts, sastādīts ļoti pratiski, un ja mēs negribam ievē, iesaistīties tādā nacionālā jautājumā, tad to, manuprāt, tagad vajadzētu atstāt atvērtu laikā, kamēr tiks um, pieņemts uh, lēmums lēmums prefektūrā atjaunot un arī nacionālā līmenī par šiem jautājumiem, lai otrais mēs varētu paust mūsu viedokli par to, vai Eiropas likumdošana ir ievērot vai nē. Ir bijis vidas novērtējums, tā tiek apšaubīta, bet nu, tās vērtējums bija pozitīvs un tāpat arī šajā dosie ir minēta asociācija France Nature Environment kas ir devusi pozitīvu atzinumu projektam. Un ir arī e, jāpiemina tas, ka komisija norādīja sākumā, ka nebija tāda īpaša problēma vai pārkāpuma Eiropas direktīvām. Un pēdējais, nu vienkārši jāatgādina, ka tas, eh, tas, tās pretensijas, kādas nesen tika formulētas, tās nu, liek pārtraukt darbību. Es domāju, ka šo jautājumu vai, varam atstāt atvērtu, līdz uh, būs pilnīga skaidrība, un tad mēs varēsim pieņemt uh, lūgumrakstu komitejas uh, noteiktu pozīciju. Ci sono altri interventi? No. Vai ir vēl kāds, kas vēlas komentēt šo jautājumu? Nē. Vai lūgumraksta iesniedzējiem ir kas piebilstams, balstoties uz to, ko jūs dzirdējāt? Minūti. Divas minūtes. Euh, Jā, patiesi bija tāda procedūra, kas uh, Francijā tika aizsākta ar klasiskā atļaus izsniegšanas procedūra. Un tur, tur bija dažādi trūkumi, un um, nekoherents, teiksim, vērtības tika izskatītas, process ir nonācis pie uh, Uh, noslēgumu atļauju ir izsniegusi administrācija, atļauju padziļināt šo karjeru. Un uh, vienīgās sūdzības un, un, un pretsūdzība, uh, kas ir iesniegta tiesā, tā tiks samērā ātri izskatīta. Un tagad tā sūdzība, kas ir iesniegta šeit par atbilstību ietvar direktīvām, manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Un, uh, Mēs pārstāvam asociācijas un arī tie dokumenti, kādus varam uh, sniegt komisijai, mēs vēlamies, lai šī lūgumraksta uh, izskatīšana tiktu uh, veikta un arī padziļināti veikta. Grazie, quindi eh, c'è una. Lielas paldies. Tātad eh, ir iesniegts lūgums eh, atstāt šo lūgumrakstu atklātu. Es uzskatu, ka Būtu noderīgi ne tikai nogaidīt, kā šis process beigsies eh, valsts līmenī, bet mums vajadzētu ļaut komisijai veikt arī izmeklējumus, pamatojoties uz datiem, ko šodien iesniedza lūgumraksta iesniedzējs. Manuprāt, eh, ziņojums ir tāds ļoti pilnīgs, ņemot vērā to, ka komisijas iepriekšējā paziņojumā uh, ir uh, atsauces uz uh, iegūtajiem datiem. Bet šodien mēs saņēmām papildu datus, un iespējams, ka komisijai tas palīdzēs pieņemt lēmumu. Kā mūsu kolēģis aicināja, mēs šo lūgumrakstu atstāsim atklātu, un mēs lūksim arī vietējās iestādes mums uh, ziņot par to, kā situācija attīstās. Varbūt tas uh, ļaus šo procesu pātrināt. Tas nozīmē, ka lūgumraksts paliek atklāts. Es vēlētos pateikties lūgumraksta iesniedzējiem par to, ka viņš ieradās uz mūsu sanāksmi. Tagad pievērsīsimies rakstiskajam um, lūgumrakstam 0331, ko iesniedz Ignacio Rupēres Regvī par gaisa satiksmes vadības dispeču situāciju Spānijā. Un par šo pašu tēmatu uh, ir iesniegts eh, arī cits lūgumraksts. Otrajā lūgumrakstā ir eh, runa par eh, gaisa dispečeru arotbiedrībām. Abi lūgumraksta iesniedzēji ir klāt. Pirmajam došu vārdu Ignacio Ropeires Aregvi. Labdien! Lielas paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārtām es vēlētos jums pateikties par to, ka mūs uzklausāt. Tūlīt arī ķeršos pie lietas. 2010. gada februārī Spānijas valdība drastiski izmainīja gaisa dispečera darbu Spānijā. Tas nozīmē, ka operatoram ir visas iespējas izmainīt eh, tiesību aktu piemērošanu. Piemēram, par 60% nākamo trīs gadu laikā var pa, pa, pa, paaugstināt mūsu darba slodzi. Tas, protams, palielinās stresa līmeni un nav izstrādāti nekādi drošības pētījumi par šo jautājumu. Nav domāts par mūsu spējām veikt mūsu darbu. Tas nozīmē, ka nav veikta nekāda ietekmes izvērtējuma attiecībā uz šī lēmuma ietekmes drošību. Mums vajadzētu ņemt vērā šos apstākļus. Ar to tiek iznīcināts viss, ko mēs esam sasnieguši pēdējo 20 gadu laikā, visi koplīgumi, kas ir tikuši slēgti eh, šajā laikā. Ideja bija uzlabot eh, gaisa dispečēru pakalpojumu Spānijā, taču 16 mm, mēnešu laikā, kopš ir eh, stājies spēkā šis jaunais tiesiskais ietvers, nav uzlabot efektivitāte. Īsnībā var teikt, ka ir noticis pretējais. Ir ievērojami palielinājies darba strīdu skaits. Tāpat arī ir daudz vairāk darbinieku, kas ir saņēmuši psihiatrisku aprūpi. Un eh, ir jāatcerās, ka um, gaisa pārvadājuma kompānijas, kas darbojas Spānijā, un te nav runa tikai par Spāņu avio sabiedrībām, bet arī par starptautiskām sabiedrībām. 2009. gadā kavēšanās minūšu skaits bija 900 tūkstoši. 2010. gadā bija 5 miljoni šo kavējuma minūšu. Kas tad ir mainījies eh, kopš 2009. Eh, gada? Mēs redzam, ka ir notikušas ārkārtīgi lielas izmaiņas šo divu gadu laikā līdz 2011. gadam. Tāpat arī ir ievērojami pieaudzis eh, negadījumu skaits, tādu negadījumu, par kuriem ir paziņots. Šos datus ir pārbaudījis arī Eirokontrola. 2010. gadā par 96% ir pieaudzis eh, kopējais eh, negadījumu skaits Spānijas gaisa telpā. Gribu dot jums salīdzinājumu. Lielbritānijas gaisa telpā ir 100 tūkstoši šādu negadījumu, bet Spānijā 2 miljoni. ABC tās ir kategorijas negadījumiem. A ir visļaunākie negadījumi. 2010. gadā no diviem miljoniem negadījumu nulle attiecās uz A un B kategorijām. Tas bija Lielbritānijā. Es vēlētos apsveikt viņus par labo darbu. Uh, Vācijā ir bijuši 4A incidenti un 4B incidenti. Un tagad eh, par Spāniju šajā pašā peri periodā A kategorijas incidenti sasniedza. Tad tas ir tāds gadījums, kur pilotam nākas izvairīties no katastrofas, no tiešas katastrofas. Ir eh, bijuši 47 A tipa incidenti un 49 B tipa incidenti. Tas ir viena gada laikā, 12 mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka šāds incidents notiek gandrīz vienreiz nedēļā. Tad gandrīz notiek avio katastrofa. Tie ir veseli 47 incidenti gadā. Tas ir 94 lidmašīnas, kurās ir katrā apmēram 200 pasažieri. Te ir runa par 20 tūkstošiem pasažieru, kas bija ļoti tuvu katastrofām, par to nemaz nezināja. Tagad uh, skatīsim šo jautājumu no globālāka aspekta. Šo tiesisko izmaiņu um, ietekme ir bijusi vairāk nekā negatīva. Dāmas un kungi, Spānijā noteikumi netiek ievēroti, ja runa par gaisa satiksmes drošību un darba laiku. Runātājs tagad vēlas uzskaitīt visus līgumus, kas netiek ievēroti. Piemēram, Lisabonas līgums. Turīnas noteikumi. Šajā noteikumā ir iekļauti, iekļautas tiešas saiknes ar, starp pakāpojumu sniedzējiem un drošības sistēmām. Tāpat te ir runa par pienākumu kāds eh, piemīt pakāpojums sniedzējiem, sagatavot eh, drošības ziņojumu, ja notiek kādas izmaiņas gaisa dispečera vadībā. Spānijā šī jaunā regula tiek piemērota eh, bez šāda veida drošības noteikumiem. 2016, 2008 arī šie noteikumi netiek ievēroti tāpat arī 59. direktīva, 214 EC, 2000 direktīvi, tāpat arī 2017 EC direktīva. Un es vēlētos nedaudz iedziļināties šajā jautājumā, jo te ir runa par pamata līgumu starp uh, Eiropas arotbiedrību konfederāciju. Te ir runa par Eiropas konfederāciju, par industriālo uzņēmumu konfederāciju un arī par valsts uzņēmumu konfederāciju. Spānija neievēro šos noteikumus. Un tā neievēro arī Eirokontrola noteikumus, ja ir runa par darba maiņās. Vēlos norādīt, ka Spānija neievēro no vienu no šiem noteikumiem. Tāpat arī ir Startautiskā gaisa dispečera asociācija un arī pilotu asociācija. Tāpat arī ir Eiropas transporta darbinieku asociācija. Mums ir dokumenti, ko ir iesniegušas visas šīs asociācijas, kas ir pievienoti šim lūgumrakstam. Mēs šos dokumentus jums iesniegsim. Uh, Tāpat arī jaunais, jaunie mm, darba noteikumi ir pieņemti bez nekāda dialoga. Ir iesniegtas 1300 eh, sūdzības un ir veseli 10 tūkstoši uzņēmumu. Tie visi ir Eiropas pilsoņi, kas lūdza tiesiskumu, gaisa dispečeru darbības nodrošināšanā, uh, Tāpat mēs vēlamies nodrošināt Eiropas tiesību ievērošanu. Mēs vēlamies, lai mēs būtu modri attiecībā uz riskiem, kas ir saistīti ar šo darbu. Ir jāatcerās, ka mēs atrodamies vienotajā Eiropas gaisa telpā, un te viss ir savstarpēji saistīts. Mums tāpat ir jāveic pētījumi par drošību pirms, un es vēlētos uzsvērt, pirms tiek ieviestas jebkādas sistēmas, kas ietekmē gaisa dispečeru darbību. Noslēgumā mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments eh, pielikto punktu šai problēmai, lai tas sāktu darboties. Mēs esam upuri, ja mums ir jāstrādā tādā režīmā, kur mēs nevaram garantēt drošību. Kopš tika pieņemts jaunais eh, likums, vairāk nekā 400 gaisa dispečeri ir atlaist no darba. Es atvainojos, ir uzsāktas eh, disciplināras procedūras pret viņiem, jo ir eh, palielinājies stresa līmenis. Ir jāatcerās, ka šī profesija pats par sevi ir saistīta ar stresu. Šo situāciju ir eh, nosodījusi arī Pasaules gaisa dispečera konfederācija. Un mēs runājam arī šeit par izraidīšanu no gaisa, no Eiropas gaisa telpas ir notikuši bezprecedenta negadījumi Eiropas gaisa telpā. Ir nosūtīti bruņoti darbinieki, lai piespiestu Spānijas gaisa dispečerus turpināt savu darbu. Ir iesniegts arī Eirokontrola ziņojums par šo tematu. Tas ir izdots 2010. gadā. Es vēlētos pateikties Eiropas institūcijām par to interesi par šo jautājumu, tāpat arī es vēlētos pateikties par viņu rūpēm par uh, Eiropas pilsoņiem un cerams, ka mums izdosies šo situāciju kopīgi atrisināt. Paldies! Tagad došu vārdu pārējiem runātājiem. Paldies! Es kā gaisa satiksmes vadības dispečeru pārstāvis gribu teikt paldies par iespēju šeit uzstāties. Kā jūs dzirdējāt manu kolēģi teiktajā, 2010. gada 5. februārī ANA pieņēma lēmumu uh, atcelt iepriekš noslīgto, noslēgto koplīgumu. Līdz ar to Spānijas transporta ministrija saņēma rīkojumu izstrādāt karaļa dekrētu likumu. Un 14. aprīlī šis uh, likums tika ratificēts. Es gribētu īsumā raksturot dažas tendences un procesus, ko mēs esam vairāk kārt jau aprakstījuši arī plašsaziņas līdzekļos. Proti mums pārmet, ka Spānijas gaisa satiksmes vadība dispečeri nestrādā efektīvi un strādā salīdzinoši vismazāko stundu skaitu Eiropā, bet šie dati, ko sniedz AENA, nav patiesi un tie nav piemēroti, lai novērtētu darba efektivitāti. Tika šie dati vairāk atspoguļo administratīvā personāla darbu, nevis tieši to cilvēku darbu, kas, kas uh, vada gaisa satiksmi. Un tautas partijas pārstāvs Eiropas parlamentā no Spānijas par šiem datiem arī ir runājis. Un runājis par to, ka šie aplamie dati tika nodoti Eirostat rīcībā. Tika organizēta arī kampaņa mēdījos, it kā Spānijā mēs strādātu mazāk nekā citur. Uh, Eurostats saņēma ļoti daudz informācijas. Gribētu pieminēt vienu piemēru. Um, martā tika pieņemts arbitrāžas tiesas lēmums, kurā ir runa par to, ka bijušais uh, Spānijas ministrs apliecina, ka mēs salīdzinājumā ar uh, Eh, citiem Eiropā strādājam visvairāk, un to arī var pierādīt ar datiem. Šīs likumu izmaiņas eh, neapmierina mūs, un tas pats sakāms arī par Spānijas valdību. Pēdējo mēnešu laikā ir pieņemti 27 dažādi dekrēti, rīkojumi ministrijām, uh, un to nolūks ir mainīt mūsu darba apstākļus. Tas viss notika vienlaikus ar uh, preses kampaņu, kurā mūs uh, dēvē par šantāžistiem, izspiedējiem un zagļiem. Tie bija tādi šokējoši notikumi. 2011. gada 9. martā arī tika pieņēmts arbitrāžas tiesas lēmums, kas gan neuzlaboja situāciju, jo ANA um, atbildīgā valsts iestāde Spānijā interpretēja šo uh, līgumu nepareizi, un es gribētu parādīt jums arī šādu dokumentu. Tur ir, tas ir, tās ir 70 lapas, kur var izlasīt par visiem pārkāpumiem, ko ir pieļāvusi Spānijas aviācijas nozars atbildīgā valsts iestāde. Ir pārkāpta virkne uh, tiesību aktu un Eirokontrola, ņemot to visu vērā, ir atzinis, ka Uh, dispečēri strādā arvien nedrošākos un bīstamākos darba apstākļos, un tas apdraud ne tikai Spānijas iedzīvotāju uh, dzīvību, tas attiecās uz visiem, kas izmanto Spānijas gaisa telpu. Mans kolēģis jau minēja skaitļus, tie ir šokējoši un satriecoši. Šajā gadā arī daudz kas ir ticis grozīts bet vislielākās izmaiņas attiecās uz uh, vidējo darba laika um, palielinājumu gadā. Tāpat ir izmainīta uh, darba struktūra strādājot maiņās, un Spānijas valdība veic šos pasākums, lai samazinātu pakalpojuma izmaksas. Bet tagad arī uh, sabiedrībā un presē. Uh, var, uh, var redzēt, ka uh, ēnas darbības dēļ ir apdraudēta pasažieru drošība. Runa nav tikai par dispečēru drošību, kas rūpējās par pasažieru drošību. Uh, Mēs izjūtam spiedienu no šīs iestādes puses, un mūsu situācija šobrīd ir ļoti sarežģīta. Pagājušajā vasarā eh, viens no spāņu dispečeriem strādāja 63 dienas bez pārtraukuma. Viņš, viņam bija tikai divas brīvas atpūtas dienas. Tātad 29 dienas bez pārtraukuma, tas attiecās arī uz darbu naktīs. Un šādos apstākļos, protams, arī nav iespējams strādāt pilnvērtīgi. Um, aina tagad sagaida, ka dispečeriem ir jāveic papildus vēl citi uzdevumi, jākontrolē gan uh, maršruti, gan arī jāraugās, kā um, lidmašīnas um, nu, tuvojas lidostai. Dispečeri, dispečerim tiek nu, piedraudāts ar disciplināriem pasā, nu, sodiem, ja viņi nestrādās noteiktos, noteiktās garās darba stundas. Tas ļoti apdraud uh, mūsu darbu un, protams, līdz ar to apdraud arī drošību. Šīs prasības nelabvēlīgi ietekmē dispečeru veselību un darbs tāpat jau ir saistīts ar stresu un papildus nāk vēl spiediens, ko izdara darba devējs. Skaitļi ir, ko es minēju, ir objektīvi, jūs varat ar tiem iepazīties dokumentos. Tā visa rezultātā par 314% palielinājās gaidīšanas laiks aviotransporta jomā. Un tas nozīmē, ka lidojumi starp lidojumiem ir lielākas atstarpes, un tas parāda, ka Spānijas lidosts piedar pie tām, kur uh, lidmašīnām visilgāk jāgaida uh, starta atļauja. Ko tagad ir iespējams darīt? Kā sacīja iepriekšējais runātājs, mēs runājam par vienu no sektoriem, kurā ir vislielākais negadījumu skaits un ir vajadzīgs, ir nepieciešams nodrošināt, lai nu, mazinātos no nu, lidmašīnu skaits, kas vienlaikus atrodas gaisā vai lidojuma blīvums. Es gribētu teikt paldies par iespēju uzstāties šodien, un vēl gribētu pateikt, ka 20 miljonu pasažieru gadā izmanto Spānijas gaisa telpu. Paldies! Pirms es došu vārdu referentiem, deputātiem gribu dot vārdu iepriekš arī komisijas pārstāvim. Thank you, Mr. President. Paldies! Es gribētu vispirms uzsvērt, ka Eiropas komisija ļoti rūpīgi ir iepazinusies ar lūgumu rakstu, ne tikai izvērtējot uh, tekstu, kas tiek iesniegts Eiropas parlamentā, bet izvērtēja arī vēstules un sūdzības, kas tika adresētas tieši Eiropas komisijai. Gribētu uzsvērt, ka Arī Pēres Gires kungs jau ir saņēmis komisāra Andoras vēstuli. Tā tika uzrakstīta 2010. gada jūlijā, un Ciles kungs ir arī saņēmis atbildes vēstuli pagājušā gada novembrī kurā ir aprakstīta, tātad kurā ir uh, izklāstīts viedoklis par visām šīm sūdzībām kopumā. Es gribētu arī uzsvērt, ka komisija ir saņēmusi šo sūdzību un līgumrakstiesniedzējiem tika dotas četras nedēļas laika papildus uh, informācijas un replikas iesniegšanai. Tātad no komisijas viedokļa šis jautājums ir noslēgts saskaņā ar procedūru, bet runājot par pašu jautājuma substanci vai saturu, tagad tika piedāvāta vēl papildus informācija, un es varu sacīt, ka es neatkārtošos. Jūs zināt, ka komisija vismaz divkārt ir izdevusi nu, tādus ziņojumus vai atzinumus parlamentam un arī logumrakstu iesniedzējiem. Mēs esam um, iedziļinājušies jautājumā un izpētījuši jautājumu nianses, bet es gribētu piedāvāt tādu vispārēju komentāru. Ir tā, ka šis jautājums uh, tiek tā ļoti neviennozīmīgi vērtēts. Gaisa satiksme un ir tajā darba apstākļiem ir, protams, ļoti būtiska loma. Un divi ģenerāli direktorāti strādā ar šo jautājumu un izstrādāja atbildes lūguma rakstiesniedzējiem. Jautājumi, kas tagad tiek pārunāti, ir apspriesti arī Eiropas parlamentā. Gribētu pieminēt arī streiku Spānijā pirms kāda laika. Un arī uz to ir reaģējusi Eiropas komisija. Šis jautājums skar cilvēku pamatiesības, un Eiropas komisija to ļoti labi apzinās. Mēs runājam arī par nu, asociāciju vai organizāciju dibināšanas brīvību, biedrošanās brīvību. Un nevaram arī apiet jaunos Lisabonas līguma noteikumus. Un uh, šīs pamatiesības ir juridiski saistošas, bet gribētu tomēr pateikt, ka Lisabonas līgumā ir nodaļa par cilvēku tiesībām, bet tas nenozīmē, ka tas kaut kādā veidā paplašina Eiropas Savienības pilnvaras. Attiecīgajos noteikumos ir runa par Eiropas Savienības likumdevējām institūcijām, un dalību valstu uzdevums ir īstenot Eiropas Savienības likumus. Par to kā attiecīgais jautājums, kas nodarbina lūgumrakstu iesniedzējus, ir tiek um, kā tas tiek risināts dalību valstī, tās, at, tas ir dalību valsts pārziņā. Dalību valsts ziņā ir noskaidrot, kādas normas ir pārkāptas vai kādi noteikumi ir ierobežoti. Mēs konstatējām, ka vairāki no tiesību aktiem, ko minēja lūguma rakstiesniedzējs, nav, um, nu, tie nav relevanti šajā kontekstā. Tas attiecās cita starpā arī uz koplīgumu slēgšanu dalību valstīs, arī par kolektīvā diskriminācijas aizliegumu. Um, ir sakāms tas pats, bet es atzīstu, ir daži jautājumi, kas uh, ir skatīti Eiropas Savienības direktīvā, citas starpā tas ir jautājums par veselību un drošību. Un par šiem jautājumiem ir runāts daudzos Eiropas saimnības aktos. Pirmkārt, direktīvā, 2003. gada direktīvā par darba laiku un arī veselības un drošības direktīvā. Kā es jau teicu, es neieslīgšu detaļās. Mēs esam jautājumu izskatījuši ļoti rūpīgi esam raugu pārbaudījuši, kā šis karaļa dekrēts likums saskan ar Eiropas Savienības noteikumiem. Par runāt par darba laiku neesam atraduši nekādas nesaskaņas ar spēkā esošiem likumiem. Un Eh, šajā jomā, tātad kopumā vēl lielākoties dalību valsts iestādēm ir jāievieš Eiropas normas. Šodienas prezentācijās pirmkārt es gribētu te runāt par šo par šo normu, kas tika minēta, kas attiecās uz darba laiku. Jūs sacījāt, ka jums ir dokuments vairāku desmitu lapušu garš, varbūt jūs varētu mums to atsūtīt, lai mēs varam pārbaudīt, vai tam šeit ir kāds svars. Es ar interesi uzklausīju jūsu minētos piemērus arī par kolēģi, kurš strādāja 65 dienas, gandrīz bez atpūtas, ja es pareizi pierakstīju. Tātad 29 darba dienas bez pārtraukuma, bet arī par šo Es varu atbildēt to pašu, ko iepriekš par Eiropas Savienības noteikumu ieviešanu ir atbildīgs dalībvalsts iestādes. Arī Spānijas darba vai nodarbinātības aģentūra vai tiesa, kas, kurai jāizšķir neskaidrie jautājumi par noteikumu piemērošanu dalībvalstī. valstī. Protams, jāņem vērā visi fakti. Un noslēgumā gribētu uzsvērt, ka par drošības, ka drošības jautājums ir Eiropai ļoti nozīmīgs un par to ir notikuši diskusijas sociālā dialoga komitejā, kurā pulcējas sociālie partneri un arī ģenerāla direktorāts MUV rūpīgi vēro, kas notiek šajā jomā. Un ir izstrādājis arī um, nu, savu atzinumu, un es ceru, ka esmu vismaz spējas atbildēt uz to, cik lielā mērā ir konstatēta nesaskaņa starp Eiropas saimnības noteikumiem un jauniem likumiem Spānijā. Un ģenerāla direktorāts MUV arī ir atzinis, ka tās ir dalībvalstu iestādes, kam ir jārisina šie jautājumi. Manuprāt, esmu nu, pietiekami izsmeļoši reaģējis uz šodien dzirdēto un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. E, paldies. Tagad vārds uh, Iturgais kungam. Gracias. Eh. Nu, paldies. Priekšsēdētājs kundze. Nu, godīgi sakot, šis temats Spānijā ir um, izskatīts ļoti e, izsmeļoši un uh, uzklausot logumrakstu iesniedzēju, dzirdējām arī e, skaidrojumu, ka e, Pimentelli jau ir tiesas spriedums pieņemts un komisija jau ir atbildējusi. Komisija jau uh, paziņoja, ka tas ir Spānijas iekšējais jautājums, ka šo jautājumu jāizskata Spānijā un Spānijas uh, tiesnešiem jālemj. Es eh, šo lūgumu rakstu jau pirms kādu laiku esmu izlasījis, un jau toreiz teicu, ka šo lūgumu rakstu vajadzēja atsaukt, jo šeit eh, ir drošības jautājums, nevis eh, darba jautājums. Un mums tas bija ļoti nozīmīgi, tīpaši tad, kad lūgumraksta iesniedzējs teica, ka drošības situācija ir satraucoša. Un uh, jūs parādat, izvērtējot to profesionāli, ka tiek apšaubīta uh, drošība un ka tam ir ietekme uz Spānijas un Eiropas gaistelpu. Izlasīšos jautājumus un piezīmes ļoti, ļoti smagi. Jūs atsaucāties arī uz uh, Eirokontrola dokumentu un tādēļ gribu uzdot uh, jautājumu komisijai, vai komisija vērtē arī uh, tādus pašus datus, kādus šeit lūgumrakstu komitejā uzklausījām, vai šādi paši dati ir pieejami komisijai, jo tas tiešām ir satraucoši. Un tam vajadzētu satraukt ne tikai spāņus, bet arī visus eiropiešus, jo tas skar eh, Eiropas gaistelpu. Un gribu zināt, vai jums ir informācija par šo drošības situāciju Eiropas gaistelpā. Un gribu uzdot jautājumu, ko darīs komisija? Jo mēs visi regulāri uh, lidojam, mēs regulāri izmantojam lidmašīnas. Uh, gribu zināt, ko jūs darīsiet šo jautājumu risinot. Paldies, nākošais runātājs Martīnis Kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Viens no lūguma rakstu iesniedzējiem noslēgumā teica, ka viņš uh, lūdz uh, lūguma rakstu komiteju ievadīt pasākums lai mainītu situāciju, un tie nav mūsu kompetence, un mēs atkal atrodamies tādā situācijā, kad acīm redzot nesaprot, kas ir lūgumrakstu komiteja. Lūgumrakstu komiteja nav tiesa. Lūgumrakstu komiteja nav eh, institūcija, kurā var vērsties, bet gan tā ir institūcija ar tādu ļoti, ļoti lielu pacietību. Petīcijas niedzēs saka, mēs prasam to un to un to, tad. Uh, daļai var piekrist šīm prasībām, bet mēs neesam atbildīgi par to. Tas, tā nav mūsu vienkārši kompetence. Mēs vienkārši nevaram teikt, mēs jums piekrītam, jeb nē. Mēs absolūti neesam atbildīgi par šo jautājumu. Un arī šīs prasības, kas ir izteikts, daži ir mm, arotbiedrību jautājumi, citi ir nu, gluži citā virzienā. Es nemaz negribu sākt šajās uh, diskusijās uh, piedalīties, jo es domāju, ka daļēji tā ir nu, tādā um, iesaistītā pusē dažāda informācija tika publicēta, un tad jautājums par to, kā tas tika publicēts, tika minēti skaiti skaitļi par algām, tie tika uh, salīdzināti ar citām ES uh, valstīm. Tad uh, darba ņēmēja situācija tika aprakstīta, tika rakstīts par to, cik daudz virsstundu viņi strādā. Tika runāts par to, ka dažas virsstundas, ja tās tiek apmaksātas, tad um, mazāk stresa izraisa un, ja netiek apmaksātas, tad vairāk. Nu, es negribu mm, šim jautājumam dziļāk pievērsties, komisija jau par to runāja. Ir divi dažādi jautājumi. Ir darba likumdošanas un drošības jautājumi. Tātad lūgumraksta iesniedzēji, protams, grib, lai mēs rastu risinājumus. Es domāju, ka daži jautājumi nu, pilnīgi pamatoti viņus uh, uztrauc. Un ja Eiropas uh, komisija šajā lūgumrakstu komitejā saka, ka Eiropas normas nav pārkāptas, tad uh, mums uh, šo lūgumrakstu nu, praktiski automātiski jāsvītro no darba kārtības. Bet mēs esam šeit, lai jūs uzklausītu un lai pieņemtu lēmumus. Itērgos te, kungs teica, ka šajā jautājumā runājot par pārkāpumu vai ne, pārkāpumu neeksistencu, jāievēro tas, ka, nu, tas ir uh, atšķirīgi jāskat. Protams, ka jūsu prasības ir ļoti nozīmīgas, bet mēs šeit lūgumrakstu komitejā neesam atbildīgi. Par to ir divas jomas. Pirmkārt, uh, darba likumdošanas jautājumi. Un nākošais. Jūs runājāt par sarunu gaitu, par likumdošanu, kāda ir Spānijā. Bet šī Spānijas likumdošana saskaņa ar Eiropas normām un starptautiskām darba organizāciju noteiktajām normām ar ILO. Noteiktajām normām balstoties uz šīm tika pieņemts uh, spriedums, uh, un panākts lēmums. Tajā, tā pieņemšanā piedalījās darba ņēmēji un darba devēji, un acīm redzot, liela daļa darba ņēmēji piekritam. Šis uh, tiesas lēmums mēs uh, paši kādreiz strādājām arotbiedrībās, un šādi tiesneša lēmumi nu, mums parasti nepatīk. Mums ir prasības, prasības nevienmēr tiek ievērots un nevienmēr atspoguļojas uh, tiesas spriedumos, bet Mēs, kā arotbiedrības darbinieki, pagātnē gribējām arī veiksmīgi darboties, bet tagad mēs redzam, ka tiesas lēmums ir pieņemts un a, to akceptēja abas puses. Manā skatījumā šis jautājums ir. A, izlemts. Bet viens ir, jautājums, ir, kas man ļoti uztrauc, tas ir tas, kas šeit tika teikts par drošību. Un tādēļ es uh, gribu šeit teikt, ka tas pats uh, dokuments, ko, ko citēju, ko Eirokontroli ir sastādījis un uh, labai ekstrēmē plašsaziņas līdzekļi, ekonomika un citi to nav citējuši, bet šis Eirokontrola dokuments četras reizes saka izšķirīgajos punktos un nolasīšu to angliski, jo angliskā versija man ir. Tā tad tas saka sekojošo. kas vēl jau vairāk uh, konsekvences trūkums ziņojuma sastādīšanā un attiecīgie incidenti uh, neļauj identificēt tendences uh, un darīt to pārliecinoši. Tercer, tercer. Nu, tas savukārt trešajā punktā turpināšu. Ziņojumu skaits norāda uz ierobežojumus ierobežojumiem apstiprinātajos datos un vairāk nekā par 404% palielinājumu salīdzinājumā ar 2009. gada datiem. Taču konsekvences trūkums ziņojuma sastādīšanā un izvērtējumos minima ierobežojumos Eirokontrola valstīs eh, visu šo gadu laikā neļauj identificēt šos datus pārliecinoši. Ceturtais punkts. augsta riska pārkāpumu skaits eh, samazinājās par 4% 2008. gadā un par 7% 2009. gadā. Neizpētītu pārkāpumu skaits attiecībā uz uh, skrejceļiem neļauj uh, izvērtēt pārliecinoši šos skaitļus. Uh, Nu, tātad tas uh, uh ir erakontrola dokuments, tas nav dokuments, kur pats uh, būtu uh, sastādījis. Un tādēļ balstoties uz šo dokumentu, gribu apgalvot, ka izvērtējot to, kas ir šeit dokumentā, daži no tiem apgalvojumiem, kādus uzklausījām lūgumrakstu komitejā, ar tā atbildību un plašsaziņas uh, līdzekļu uzmanību, tātad daži no šiem paziņojumiem. Uh, ir uh, satraucoši un nepamatoti, kā arī bezatbildīgi. Tādēļ uh, potenciāli tie var būt ļoti kaitīgi manas valsts interesēm, un to gribu ļoti skaidri pateikt. Ļoti skaidri gribu to pateikt kolēģiem, jo mēs visi esam, nu, laikam visbiežāk uh, izmantojuši lidmašīnas. Un pilnīgi veltīgi šeit tiek celta trauksme, veltīgi šeit uh, tiek satraukti pilsoņi, un tas ir kaitīgi mans valsts interesēm. Un tādēļ vēlreiz vēlos uzsvērt to, gluži skaidri to vēlos uzsvērt un izmantot šo iespēju, lai ļoti skeptiski uh, raudzītos uz lūgumrakstu ies, uh, iesniedzējiem Un uh, tas ir pretrunā ar to, ko teica komisija. Es skatīju, tas, ko teica lūguma redakta iestrēdē, ir pretrunā ar komisijas teikto. Un vēlos vēl uh, teikt, ka, nu, protams, respektēju lūguma raksta iesniedzēju viedokli, varbūt, ka viņi ir maldījušies, varbūt, ka viņi domāja, ka šeit uh, ir iespējams kāds risinājums, vai arī nav maldījušies, bet viņu uh, plāns ir Uh, pievērst uzmanību un šo jautājumu vēlreiz publiskā telpā diskutēt. Paldies, priekšsēdēs kundze. Ir vēl trīs runātāji pieteikušies, un tad mums jāpabeidz sēdi, jo būs koordinātors sēdes. Tagad Maierkungs, lūdzīs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu pateikties uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, kas ir snieguši informāciju. Es domāju, ka daļa no uh, lūgumraksta, nu vienkārši viena daļa neatiec uz mums, proti uz darba likumdošanas uh, konfliktiem. Es pārstāvu Eskerda un Nīda, un mēs bijām pret šī konflikta izmantošanu, mēs bijām pret AENas privatizāciju, tā tas bija pagātnē un tagad. Un Eiropas komisija aprakstīja situāciju, kāda e, ir šī procedūra. Tagad par sarunām, darba konfliktu. Tā mēs Eiropas Savienības likumdošanā nevar atrast nevienu tekstu, kas būtu pārkāpts, bet ir daļa informācijas, un šeit Martīnes kungam varu piekrist, kas ir ļoti nozīmīgs, un tas um, arī man personīgi interesē. Un tas patiesi ir jānoskaidro. Jums ir uh, informācija, kur jūs sniedzāt, kas attiecas uz gaisa telpas drošību Spānijā un apšaubu šo drošību. Tas skar arī Eiropas gaisa telpu un eiro kontrola situāciju vērtē. Tas ir ļoti nozīmīgi priekšsēdētājs kundze. Tādēļ es domāju, ka šis lūgumraksts ir jāuztur, līdz šīs informācijas ir uh, noskaidrotas. Es domāju, ka šādi lūgumraksti nevar tikt ignorēti. Mums ir nepieciešama informācija, kuru varam pārbaudīt, salīdzināt un uh, gribu. Negribu apšaubīt to informācijas patiesumu, kāda tika sniegta, bet uh, gribu lūgt, lai šī, šis lūgumraksts tiktu uzturēts un vismaz uh, tajā jomā, kur uh, runa ir par lidojumu drošību. Tādēļ ir nepieciešams, lai mēs turpinātu diskusiju un apkopotu dažādu informāciju par Spānijas galstelpu. Tagad. Kā lūgumrakstu komitejas deputāts, domāju, ka mūsu līdzekļi ir ierobežoti, bet kā Empl komitejas deputāts esmu uztraukts par nodarbinātības jautājumiem un darba apstākļiem gaisa dispečeriem. Un esmu privāti nu, privāts amatieris un esmu laimīgs, ka neesmu, pārli, ne, neesmu saskāries ar problēmām Spānijas gaisa telpā un mēģināšu to aplidot un, un, un novērst atrašanos tajā, bet tajā pašā laikā es domāju, ka mums ir jāpaliek atvērtiem. Es domāju, ka ir nepieciešams padziļināt, skatīt šo jautājumu, kā komisija piedāvāja padziļināt šo jautājumu, salīdzināt Eirostata datus, lai šos datus salīdzināt ar to, ko um, Martinis kungs teica un uh, lūgumraksta iesniedzējs. Un kā komisija piedāvā tie divi jautājumi, kurus varam Eiropas parlamentā izskatīt. Tā tad uh, darbinieku veselība Spānijas dispečeru veselību, un arī uh, visu Eiropas pilsoņu uh, drošību, kas šķērso Spānijas telpu un uh, Eiropas vienoto gaisa telpu, un uh, jā, jābūt ļoti striktiem, un tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies tagad, Aukens kundze. We... Es izteikšos pavisam īsi, jo esam pavadījuši vairāk nekā uh, 45 minūtes pie šī jautājuma. Es īsti nezinu, vai šis eh, lūgumraksts ir akceptējams komitejā. Mm, ja paskatās uz tā formulējumu, var saprast, ka tas ir nacionāls jautājums. Tā kā šeit ir runa par drošības jautājumiem, iespējams, ka mēs varētu ieskatīties šajā lūgumrakstā. Es domāju, ka mums vajadzētu slēgt šo jautājumu, jo, manuprāt, mēs pārāk ilgi izskatām šo lūgumrakstu līdzēm ar tādiem lūgumrakstiem, kas ir daudz nozīmīgāki. Mēs esam pavadījuši tik daudz laika un eh, beigās vienkārši pasakām, ka esam atraduši šeit problēmas, jo pilsoņiem nav uh, eh, skaidrs uh, eh, izpratnes par to, kur tad ir mūsu kompetence un kur ir uh, dalībvalstu kompetence. Lielas paldies, Aukins kundzei. Tagad došu vārdu uh, atbildēji. Katram lūgumnieks iesniedzējiem tiek dota viena minūte. Paldies, es izteikšos pēc iespējas īsāk. Martīnese kungs, vēlētos jums paust sekojošo. Jūs uh, piesaucāt salīdzinājumu, kas, manuprāt, nav atbilstošs ir runa par pamattiesībām, kas ir iekļautas Lisabonas līgumā. Es nedomāju, ka tās ir nodalāmas no pilsonības. Šie jautājumi ir jāizmeklē, ir jārod tādi risinājumi, kas eh, iet ārpus tiesas. Es vēlētos nosīt jums tekstu no Eiropas parlamenta mājaslapas. Rast ekstrajudiciālus risinājums pilsoņu problēmām. Lai to darītu, var organizēt eh, izmeklēšanas vizītes un eh, pēc tām informēt eh, visus deputātus. Šīs institūcijas mēģis ir stiprināt demokrātiju. Mēs nedomājam, ka šeit ir runa tikai par uh, tokšovu. Es nedomāju, ka mēs esam ieradušies šeit, lai tikai paustu skaļus vārdus. Es vēlētos arī atbildēt komisijai. Es vēlētos teikt uh, kaut ko ļoti konkrētu. Komisijas uh, teiktā atbilde motivēja mūs uh, ierasties uz šeieni. Mēs pašlaik gatavojam pieteikumu tiesai Esmu informējis arī Redingas eh, kundzes eh, komandu, ja runa par pamatiesībām. Šeit ir jādomā par drošību. Makmilna kungs arī ir informējis par šo jautājumu. Mums lūdza iesniegt eh, paziņojums. Kaut galā ir jāatcerās, ka 1300 dispečeri Spānijā strādā šādos apstākļos. Priekšsēdētāja, es domāju, ka šeit ir runa tikai par drošību, un mēs domāsim tikai par šiem jautājumiem. Es vēlētos teikt, ka Runājot par drošību, es varēšu atbildēt 30 eh, sekundēs uz Martīnesa kunga komentāriem. Visi šie dati attiecas uz Eiropu, jā, tieši šī incidenti visur Eiropā, šo incidentu skaits pazeminās, bet Spānijā šo incidentu skaits ir pieaudzis. Šajā ziņojumā ir iekļauti dati par to, ka A tipa incidentu skaits ir pieaudzis par 0,5%. 47 reizēm. Es neesmu šeit neko izgudrojis. Tā ir realitāte. Es nezinu, vai viss ir kārtībā. Ja runa par darba attiecībām, mēs nevēlamies apdraudēt drošību. Es pat eh, nezinu, kā atbildēt uz šo jūsu komentāru. Vēlētos tagad atbildēt komisijai. Nacionālās iestādes ir, ir saņēmušas tūkstošiem eh, sūdzību attiecībā uz šo situāciju. Mēs vēl ar vienu gaidām sākotnējo reakciju un neesam vēl nekādas atbildes saņēmuši. Paldies! Tas nozīmē, ka lūgunraksts paliek atklāts. Mēs eh, lūksim jūs īpaši pievērsties eh, drošības aspektiem. Iespējams, ka mēs to varēsim turpmāk apspriest arī koordinātoru sanāksmē. Liels paldies, līdz ar to sanāksmē tiek eh, slēgta, un eh, pēc tam mēs varēsim turpināt koordinātoru sanāksmi.